Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und äh, eine Entschuldigung für unsere Verspätung. Labrīt, dāmas un kungi, es atvainojos par mūsu kavēšanos. Ķeramies reiz pie lietas. Un sāksim ar referenta sagatavotiem secinājumiem. Kurš gan no visiem referentiem varētu sākt? Pirmajam došu tad vārdu. Paldies presē par uzmanību, bet tagad ķeramies pie lietas. Šarona eh, Valdes tad, ja? Lūdzu, Valdes kundze. Uh, yes, thank you very much. Paldies. Tātad ekonomas sanāksmēs bija divas sesijas. Pirmkārt, mēs runājam par to, kā, kas ir galvenie spēlētāji Eiropas ekonomikas atvesuļošanā, un otrkārt mēs runājam par diviem izvēles variantiem - vai nu taupību vai izaugsmi. Pirmā sesijā, kur mēs runājam par šo Eiropas semestri pusgadu, mēs izskatījām iespējas, kādā veidā var attīstīt tālākos ekonomiskās politikas mērķus. Un arī norādījām, kā nodrošināt, lai nodrošinātu ekonomisko atbildību. Vienlaikus apzinoties, ka bieži vien ir daudz apšaubām demokrātiskās leģitimitātes eh, lēmumi, eh, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā dalībnieki uzskatīja un norādīja, ka Eiropas parlaments un arī nacionālajie parlamenti, ka viņiem ir, protams, jāmeklē konkrētāk, aktīvāki veidi, kā var aktīvāk iesaistīties procesos, lai nodrošinātu lielāku demokrātisko leģitimitāti un ievērotu uzticētās lomas. Tādēļ arī sešas Eiropas saimnības dalību valstis, kas ir dibinātāju valstis, um, arī, un vēl papildus arī līdzīgi domājošie speciāli to atsaucās vēlreiz. Tad mēs runājam par veidiem konkrēti, kā uzlabot leģim, demokrātisko leģitimitāti un runājam par iespēju tālāk ap, arī nostiprināt skaidrākā ietverē. Um, mēs runājam arī jau par sanāksmi atsaucoties uz iepriekš sanāksmi un plānoto arī Nikosijas sanāksmi aprīlī. Uh, Tāpat arī šajā sesijas laikā mēs izskatījām šo Eiropas kopējo labumu. Tātad, kā mēs pārdalām savus līdzekļus Eiropas ideju vārdā, arī skatot IKP procentu maksājumus un tālāk padā, pārdalījums 2 pret 3, tad arī mēs skatījāmies, protams, kā mēs to risinām. Un mēs runām arī kā Eiropas līdzekļus vai Eiropas kopējo līdz idejas un arī līdz to budžetu var dalīt arī nacionāla līmenī, ne tikai Eiropas līmenī. Tātad otrā sesija, kur mēs runājam taupību iepratīm ekonomiskā izaugsmē. Mēs uzklausām arī divus ārējos runātājus, jeb eksperts, kas katrs tad pārstāv absolūti citu nometni. Un līdz ar to tas bija tāds speciāli, arī varēja just, ka viņi virza šis debats uz provokāciju drīzāk nevis uz kopsaucēju. Uh, Bet te bija interesanti, protams, arī tālāk tad turpināt izskatīt šeit eh, dalībvalstu pieredzi. Sirks kundze norādīja, ka, protams, kad aizaugsme ir iespējama tikai tad, ja piepriekš sakārtojam lietas un nodrošinām sākumā taupības pasākums. Un norādīja, ka tālāk, ka nav pieļaujams um, valsts parādu kāpināšana lai arī tālāk nodrošinātu lielāks valsts izdevums. Viņi norādīja, ka tas būtu nepareizā mm, ārstēšana valsts problēmām, jo tas tikai nodrošinātu īstermiņu risinājums, nevis atrisinātu reālo problēmu, kas ir pieprasījuma trūkums ekonomikai. Otrs mūsu runātājs uzsvērā tieši pesimistiskās izredzes un fiskālās situācijas sarežģījumu. Viņš norādīja savukārt gluži pretējo viedokli, kā taupības pasākumi ekonomikas situāciju tikai pasliktina. Un vēl ilgtermiņā var gaidīt, ka tas pat vēl sliktāks rādītājs nostādīs eh, valstu budžetus. Un tad, kad attiecīgi tālākie runātāji, protams, tad vai nu pēc savas valstiskās pieredzes vai arī ideoloģiskās pārliecības pieslēdz vienai vai otrai idejai. Tā ka nekāda kopsauce īstu nebija, protams. Uh, Bet mums bija ļoti interesanti arī, ka tās bija tomēr iespēja Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamenta deputātiem pārunāt arī atsaucoties visu pieredzi un izskatīt, protams, arī fiskālo lēmumu pieņemšanas demokrātijas procesu, vai nav bijis tā, ka kādreiz pietrūks demokrātijas. Uh, Tādēļ visiem deputātiem bija iespēja, protams, arī izteikties par šiem būtiskajiem jautājumiem un turpināt arī, protams, par šiem jautājumiem domāt un arī skatīties, kā tos risinām arī mūsu Eiropas semestri ietveros un kādā veidā varam samazināt dalībvalstu parādus. Paldies! Paldies tālāk, Lamas Furkungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Priekšsēdētāji kungs, mums notika divu stundu garas debates par staikni starp uh, Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetiem. Gribu kopumā teikt, ka šī sanāksme bija ievērojams uh, progresas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija pieteikušies 103 uh, deputāti deputāti, bija pārstāvēti visas dalību valsts izņemot Slovākiju, šeit bija iekšpolitiski apsvērumu dēļ, un bija četri parlamentu priekšsēdētāji un 30 komiteju priekšsēdētāji pārstāvēti. Un uh, mēs runājām par to, ka būtu nepieciešams katru gadu tikties uh, un uh, organizēt debates par budžetu, runājot par saikni starp dalību valstu budžetiem un Eiropas Savienības budžetu, un tā mēs varētu auglīgi strādāt nākotnes. Pagājuši nedēļa prezidents Van Rompois pauda nožēlu par to, ka viņām trūkstot uh, Uh, sarunu partneru no mm, parlamenta puses, ka viņam nav tāda uh, Eiropas parlamenta ekvivalenta, ar ko runāt. Un tagad mēs esam šis ekvivalents visi kopā. Uh, protams, izskanēja arī dažādas balsis par to, kam tērēt savienības budžetu, runājot par lauksaimniecību, par struktūru fondiem. Bija tātad uh, izskanēja dažādi viedokļi. Uh, Un tomēr bija ļoti interesanti dzirdēt, uh, ka tika runāts par to, ka ir jādod uh, lielāka nozīme, jāpadziļina jēdziens Eiropas pievienotā vērtība. Ja kāda valsts saņem vairāk naudas, tad tā nav vienkārši nauda, tā ir Eiropiešu nauda, citu valstu nodot maksātāju nauda, un ko mēs varam darīt, lai dotu lielāko Eiropas pievienoto vērtību šīs naudas izlietošanā. Uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs uh, norādīja par to, ka ir nepieciešams uh, stiprināt izglītību, apmācību un domāt par ilgtermiņa investīcijām. Prezidents Barozo norādīja, ka uh, Uh, Eiropas Savienības līmenī šie jautājumi netiek pietiekami aizstāvēti, bet viņš tika sadzirdēts dalību valstīs un īrijas pārstāvji norādīja, protams, ka uh, struktūra fondi ir svarīgi, bet ir jādomā par to, kā atgūt konkurētspēju, izmantojot šos līdzekļus, un īrija ir paredzējusi uh, 40% investīciju izglītībā novirzīt maz, eh, es ir atvainojos pētniecībā, novirzīt maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eh, par palīdzības eh, programmām runājot, ka nacionālās palīdzības programmas nosūts līdzekļus valsts Eh, investīcijām, un uh, ir valstis, kām kohēzijas fonda līdzekļi veido vienu trešdaļu, bet citās valstīs pat divas trešdaļas valsts investīciju līdzekļu, un mēs nedrīkstam šīs valstis pamest nelaimē. Uh, kādas uh, val ziemeļu valsts uh, pārstāvji, kura vienmēr ir ļoti uh, rūpīgi raudzījusies uz budžetu Uh, līdzekļu izmantojumu, norādīja, ka Eiropas Savienībai vajadzētu arī atbalstīt taupības pasākumus Eiropas uh, dalību valstu budžetos, jo ar Eiropas līdzekļu palīdzību var samazināt uh, noteiktus izdevumu posteņus nacionālajos uh, budžetos. Tas, piemēram, būtu sakāms par muitu, robežu apsārdz un citiem jautājumiem. Un runājot par nākamo gadu, mums būtu jāpadomā, kurās jomās mēs varētu varētu tērēt labāk un mazāk līdzekļu, uh, apkopojot, apvienojot mūsu centienus. Tāpat bija interesanti dzirdēt, kā Eiropas uh, dalību valstu deputāti redzēja, uh, domā, kā varētu labāk finansēt Eiropas Savienības budžetu, kādas citas iespējas būtu. Es apsveicu Nīderlandes parlamenta uh, pārstāvi, kurš norādīja, ka finanšu darījumu nodokļa ieviešana varētu palīdzēt atvieglot uh, valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā, ja šā nodokļa daļu novirzītu uz Eiropas Savienības budžetu. Es arī uh, gribu teikt, ka Eiropas uh, parlaments uh, oktobrī organizēs debats par 2014. gada budžetu, un es vēlētos, lai pirmo reizi mēs diskutētu ne tikai par izdevumiem, bet arī par ieņēmumiem Eiropas Savienības budžetā. Un mēs apspriedīsim valsti pa valstī, uh, norādot, kas ko finansē. Uh, kādas ir privilēģijas, kādas ir anomālijas pašreizējā sistēmā un kur, kuri ir tie, kas visvairāk cieš no pašreizējās sistēmas pastāvs. Un mēs arī uzklausīsim Nacionālo parlamentu argumentus par to, kā uzlabot situāciju un Eiropas Savienības budžeta finansējumu. Paldies, Alan. Tagad Pervāns Beresta. Paldies, priekšsēdētāji kungs priekšsēdētāju kungi, viceprezidents kundze, eh, pateicos par eh, to, ka mums bija iespējams organizēt šādu tikšanos pēc eh, budžeta līguma spēkā stāšanās mūsu gūtā pieredze šogad ir ievērojami atšķirīga no mūsu iepriekšējās pieredzes, un uh, tam ir divi iemesli. Pirmkārt, um, uh, Alāns Lamastūrs jau norādīja precīzi skaidrs, tātad abas puses jūt, ka aktivitāte līdzdalība ir daudz aktīvāka pēc budžeta līguma spēkā stāšanās nekā tas ir bijis līdz šim. Tas sakāms gan par Eiropas parlamenta deputātiem, kuri eh, varbūt ne vienmēr ir bijuši tik aktīvi dalībnieki šādā sanāksmēs, bet šogad viņi ļoti aktīvi piedalās, un tas, ka notika paralēlas eh, sēdes, eh, mums palīdzēja ne jau nu gluži izveidot kopīgu nostāju, tāds arī nebija mērķis, bet palīdzēja mums konkrēti apspriest jautājumus, mūsu pieredzi, Un arī tas, šāds diskusijas, not, diskusijas notika politiskajās uh, grupās politisko sājumu ietvaros pirmdienas vakarā. Tātad mēs uh, savu darbu iedalījām divās sesijās. Pirmā, pirmā sesija bija veltīta jauniešu nodarbinātībai. Vispirms mēs uzklausījām piecus deputātus ekspertus. Uh, mūsu kolēģis Aspiros no Spānijas, Krimastīnos no Grieķija un Filatovs kundze no Somijas mūs iepazīstināja, kāda ir situācija jauniešu nodarbinātību ziņā viņu valstis, un Filatovs kundze arī mūs uh, pastāstīja par jauniešu garantiju sistēmu, kā tā pastāv Somijā šobrīd. Notika apaļā galda diskusija, kura uh, Uh, palīdzēja pieda, izpausties visu dalību valstu pārstāvjiem no ziemeļiem, no dienvidiem. Šeit nebija nekāda ierobežojuma. Un jākonstatē, ka veidojās politiska vienprātība, ka tāpat kā mēs vēlamies uh, cīnīties pret uh, dabas resursu izniekošanu, mēs vēlamies arī cīnīties pret izšķērdēšanu, uh, Eh, cilvēku resursu ziņā, domājot par jauniešu potenciālu. Somijā, Austrijā, Luksemburgā un arī Francijā šodien ir izveidotas iniciatīvas, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, un mēs domājām, ka uh, līdztekus finanšu darījumu nodoklim, katrā nacionālā parlamentā vajadzētu uzsākt iniciatīvu, ieviešot jauniešu garantiju sistēmu, lai nodrošinātu konverģenci politiskā līmenī, domājot par politisku atbildību. Otrs komentārs ir saiknes starp ekonomisko un sociālo politiku, un jāsaka, Lisabonas līguma devītais pāns joprojām nav īstenots, un mēs joprojām runājam tikai par ekonomiskiem jautājumiem un nerunājam par sociāliem un nodarbinātības jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi citu politikas, politiku kontekstā. Tāpat Eh, bija eh, tikām apspriests, apspriests jautājums par to, vai jauniešu bezdarbs skar tikai tos, kas eh, ir nekvalificēti, vai šis bezdarbs skar arī kvalificētos jauniešus. Un, protams, mēs konstatējam, ka vissmagākā situācija ir nekvalificētiem jauniešiem, bet arī krīzes valstīs kvalificēti jaunieši, jaunieši ar kvalifikāciju nevar atrast darbu. Un uh, runājot par sociāliem jautājumiem, komisijai būtu pastāvīgi jāuzstāj uz nacionālajām reformu programmām, uz to, lai tiktu sagatavot not, natar, uh, eh, nacionālajie nodarbinātības plāni un jauniešu garantiju schēma. Un mūsu zviedru kolēģi norādīja, ka padome nedrīkstētu atšķaidīt komisijas iesniegto jauniešu garantiju schēmas uh, programmu. Uh, patiesībā šīs schēmas uh, darbība būtu jāpagarina no četriem uz sešiem mēnešiem, un uh, tādi ir pie tāds ir priekšlikums, bet mūsu Somijas kolēģi norādīja, ka tieši šie pirmie četri mēneši ir izšķiroši un uz to ir jāliek akcents. Tāpat runājot par korekcijas pasākumiem, kas tiek, tā bija otrā sesija par eh, korekcijas pasākumiem valstīs, kuras piedzīvo grūtības, un mēs uzklausījām trīs ekspertus. Un um, satricinoši bija tas, ka galvenokārt uzstājās tie, uh, um, to valstu pārstāvi, kurās tiek iztenots ekonomiskās korekcijas uh, programmas. Uh, deputāta Ašerādena uzstāšanās no Latvijas bija ļoti iespaidīga. Viņš mums stāstīja par uh, kohēzijas programmu nozīmi, nu, saglabājot uh, investīciju apjomu un uh, viņš arī pastāvē, pastāstīja par to, ka reformas Latvijā ir īstenots uz uh, jauniešu rēķina. Latvija samaksājas ar 10% no saviem iedzīvotājiem, kuri pametuši valsts. Šīs uh, um, korekcijas programmas īstenojot ir svarīgi iesaistīt uh, sociālos partnerus un uh, Uh, parlamentu deputātus, bet uh, šīs uh, nacionālo korekciju programmas ir pretrunīgas, jo tās no vienas puses grauja ekonomiskos stabilizators, kas bija kā trumpis mums Eiropā krīzes uh, sākuma. Un uh, Mēs um, ekonomisko un sociālo lietu komitejā uzskatām, ka trojka būtu jāpārveido par uh, kvartetu, iesaistot arī uh, valstis, kurās tiek īstenots korekcija programmas. Jāpiesaist arī starptautiskā darba organizācija šai, um, šajā mm, procesā un mēs uzskatām, ka jūnija eiro padomē tiks vēlreiz pārskatīts, eh, pārskatīta taupības programma, un mums ir eh, jāapspriežas visām valstīm kopīgi, nevis tikai eh, ar katru valsti atsevišķi Uh, un mēs uh, runājām arī par daudzgadu finanšu schēmu un uh, runājām par to, ka ir jāgarantē Eiropas sociālā fonda līdzekļi kohēzijas politikas ietvaros, un mēs esam apņēmības pilni aizstāvēt šos 25%, kas ir neaizskaram. Paldies, godātā kolēģi Perez. Uh, Um, kolēģi, tā kā mēs esam iekavējuši sākumu, tad es, protams, arī aicinātu arī varbūt apciktēt jaunu manu priekšlikumu. Dosim vārdu komisijas priekšsēdēm Barozo, jo, vienžēl, viņam jau ir desmitos jābūt komisijas sanāksme, un jāvada šī komisijas sanāksme. Tādēļ, eh, nu, mēs iekavējam. Un tā kā savukārt padoms priekšsēdētājiem ir absolūti jādodas, lai atkal piedalītos Somālijas sarunās. Uh, uh, ir organizēts tātad pasākums, tā kā mums jāatvainojas, bet nu tā sanāks. Tātad par priekšu komisijas priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs Šulc, Van Rompuja kungs, īrijas prezidentūras vadītājs, dāmas un kungi, referents Šaron Bolz, Lamasar kungs, Pervenš Berese, godātie klātesošie, Nacionālo parlamentu deputāti. Ļaujiet man iesākumā jūs visus apsveikt ar šo lielisko iniciatīvu organizēt šo kopīgo pasākumu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. To vērtēju ārkārtīgi atzinīgi. Priecājos, ka šī nedēļa kļūst par neatņemu mūsu Eiropas pusgada sastāvdaļu, un es gribētu jūs mudināt, turpināt, spēcināt šīs saites starp parlamentiem, veicinot dialogu un sadarbību turpmākajos gados. Es turklāt arī gribu ārkārtīgi atvainoties par to, ka man būs drīz jādodas prom. Es jau esmu pārcēlis uz vēlāku laiku komisijas sanāksmi, tātad uz pulkstens desmitiem. Uh, lai varētu piedalīties šeit, jūsu sanāksmā, bet Šefkoviča kungs, eh, kurš turklāt atbild arī par iestāžu attiecībām, to starp attiecībām nacionālajiem parlamentiem, paliks šeit un piedalīsies visā šī, šajā sanāksmē, vis, visā tās garumā. Šodien Eiropa stāv krustcelēs. Un eh, izaicinājums ir Eiropas demokrātija. Mums ir jāvirzās tālāk, padziļinot Eiropas Savienību, un tas jādara ja vēlamies, lai Eiropa izkļūtu no krīzes un lai tā nonāktu pie daudz stabilākas, ilgspējīgākas nākotnes. Un tāpēc mums ir jāvirzās uz priekšu pat pa ceļu, kas ved uz patiesas Eiropas telpas, Eiropeiskas telpas izveidi. Jā, mums ir jāreforma Eiropas Savienība, un tas, protams, jādara ar pilsoņu atbalstu, demokrātiski leģitīmā veidā, ar demokrātiskām debatēm. Un, manuprāt, demokrātija, protams, ir, ir tas pats, kas parlaments. Mums ir vajadzīgs Eiropas parlaments, mums vajadzīgi nacionālajie parlamenti. Tie ir tie, kas īsteno demokrātiju. Esam tālu nonākuši kopš krīzes sākuma. Esam re, mēģinājuši um, konstatēt un grozīt Eiropas vājās vietas, tās spēcināt, un esam rēģējuši uz daudziem izaicinājumiem. Šodien varam teikt, ka tie, kas pareģoja eiro um, sabrukšanu, ir kļūdījušies. Eiro stabilitāte ir nodrošināta. Kopš 2012. gada Eiropas Savienība un Eirozona jau atkal sāk izrādīt atveseļošanās pazīmes finanšu tirgs indikātori ir būtiski uzlabojušies. Un tas noticis drīzāk uh, Eh, tādu notikumu dēļ, kas, lie, kas liecina par nākotnes pārvaldības maiņu, nevis kā reakciju uz ekonomikas pamatrādītājiem. Un tāpēc man pirmais vēstījums jums ir tas, ka centieni Eiropas un nacionālā līmenī ir to vērti. Un tie nav, tie nav kaut kas tāds, kas vienkārši kaķim zem astes. Bet, lūk, man nākamā vēsts savukārt, un tieši to saku ar tādu pašu intensitātes līmeni, ir tas, ka mums nav Mēs nedrīkstam šobrīd samierināties un dusēt uz lauriem. Nē, visa šī situācija, sociāla situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Nu, bezdarbs un jauniešu bezdarbs ir milzīga problēma šobrīd mums visiem. 12 no 27 dalību valstīm jauniešu bezdarbs ir augstāks nekā tas, nekā 25%. Un dažās no šīm dalību valstīm, kā jau es tiku teicis, un tiku teicis to ļoti skaidri un skaļi, eh, ir situācija, kur šobrīd pastāv burtiski ārkārtas situācija sociālā jomā. Un visbeidzot, lielākā daļa dalībvalstu šobrīd ir gatavs atzīt to, ka tām ir vajadzīgs uzlabin, uzlabot nodarbinātības līmeni, rīkojoties ar pasākiem Eiropas līmenī. Jo ļoti daudz instrumentu, protams, šai ziņā ir nacionālā līmenī, bet tajā pašā laikā atklāt runājot šeit Eiropas līmenī, nevaram izvairīties no šī jautājuma. Jau 2009. gadā es uzņēmos iniciatīvu Eiropas nodarbinātības samita augstākā līmeņa tikšanas laikā, eh, un eh, toreiz reakcija nebija pārliecinoša. Nu, atklāt sakot, jā, es biju sarūktināts toreiz. Jo tikai dažas dalībvalstis piekrita šai iniciatīvai, to atbalstīja, un šis samits faktiski laika gai, eh, izvērsās par nu, tādu samitu ar tikai divu dalību valstu vadītājiem. Bet komisija jāsaka, to nu, neapstājās savā darbā. Tā izveidoja darba programmas, kas palīdz astoņām dalību valstīm, kur situācija ir īpaši satraucoša, meklējot dažādu veidu kanālus, pa kuriem novirzīs struktūra fonda līdzekļu šīs situācijas uzlabošanai. Kā jau tikt veikt, šobrīd ierosinam lūk jauniešu garantiju schēmu. Es ceru, ka šis priekšlikums tiks pieņemts bet ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāizsana vēl spēcīgāku pasākumu cīņai pret bezdarbu, tīpaši pret jauniešu bezdarbu. Un esmu pārliecināts, ka šāda pasākuma tiks īstenot. Es domāju, ka vēl neesam neko nokavējuši. Varam risināt šo jautājumu arī diskusijās, ņemot vērā vēl nepieņemto daudzgadu finanšu plānu. To varam darīt tad, ja būs politiskā griba, un varam to darīt ar atbilstīgiem instrumentiem. Turklāt šis daudzgadu finanšu plāns piedāvā arī citas iespējas. Par to vēl notiks sarunas nākamnedēļ Eiropadomē. Daudzgadu finanšu plāns ir viena, bet ārkārtīgi svarīga daļa mūsu reakcijai uz ekonomikas krīzi. Tas ir ārkārtīgi svarīgs izaugsmai, konkurētspējai, nodarbinātībai. Un tas ir pilnīgi noteikti ārkārtīgi svarīgs, lai veicinātu investīcijas, it īpaši tajās valstīs, kas visvairāk pakļauts riskam. Uh, Un daudzgad finanšu plāns, protams, ir arī ļoti spēcīga solidaritātes izpausme. Tāpat laikā te nerunājam tikai un vienīgi par līdzekļiem, kas piešķirti maz nabadzīgākiem reģioniem. Nē, visas valstis ir neto ieguvējas raug, ja runājam par Eiropas Savienības budžetu, un es domāju, tieši pie tāda secinājuma šķiet jūs nonācāt savā diskusiju panelī. Daudzgadu finanšu plāns pat spēcīgākajām, bagātākajām valstīm piedāvā tādu Eiropas dimensiju ekonomikas izaugsmai, infrastruktūrām, pētniecībai un citām jomām, kas dod ļoti būtiskas priekšrocības arī tām. Un atklāt runājot, es šobrīd neredzu, kā gan valdības, kas tagad runā, ka vajadzīgs atbalstīt izaugsmu un tā tālāk, un tas, protams, ir pamatoti, un ka ir jāatbalsta konkurence arī pamatoti, tajā brīdī, kad runā par daudzgadu finanšu plānu, kas ir vissvarīgākais instruments Eiropas līmenī, lai veicinātu investīcijas, pēkšņi sāk šaubīties un vairs nevar skaidri izteikt savu viedokli. Es neesmu atteicies no cīņas par labu daudzgadu finanšu plānu, neskatoties uz spiedienu no visām pusēm. Eiropas parlamenta loma savukārt arī šeit ir ārkārtīgi svarīga, jo tieši viņam jāiedod jāvārds, jeb kāda veida kompromisam, pie kā nonāks dala, dalību valstis. Otrām kārtām arī vienotais uzraudzības mehānisms bankām ir tāds instruments, kas ir jāvirz uz priekšu un tur ir jāgūst progress. Tas bija ārkārtīgi svarīgs solis uz priekšu. Uh, Tas bija, jāsaka, burtiski tāds pavērsiena akmens eh, banku savienības izveidošanā, bet nu ir vajadzīgs arī vienots uh, risinājuma mehānisms, un komisija nāk lai ar priekšlikumiem. Turklāt nepieciešams pabeigt arī tiesību aktu, kas iekļaut tā sauktajā divpakā, jeb divu dokumentu pakotnē. Eh, ar šo dokumentu Eiropa varētu atkal izturēt jaunu uzticības testu. Ko tā te deputāti? Īpaši jums no nacionālajiem parlamentiem gribu teikt īpaši paldies par ierašanos šeit Briselē. Jūs ieradāties šeit, lai apspriestu dažāda veida Eiropas pusgadas čaudnes un pierādījāt, ka šis instruments ir ārkārtīgi svarīgs ekonomikas pārvaldības ietverā un tas spēj Eh, radīt darba vietas, radīt uzticošanos un nedrīkstam šim momentam, ko esam radījuši ar reformu aizsākšanos, eh, palēnināties. Jūs divas dienas esat sprieduši par prioritātēm, ko komisija noteica arī savā ikdēļ augsmas ziņojumā 2013. gadam. Bet mums ir jāskatās daudz plašāk nekā tikai šo ziņojumu. Ja skatāmies uz pēdējo ziņojumu, tad redzam, ka ārkārtīgi svarīgi rīkoties bezbēlīgi un jārīkojas trijās frontēs. Pirmām kārtām dalībvalstīs pašās. Tur ir daudz spēcīgākām reformām jāiztenojas, tām politikām jābūt līdzsvarotām, valsts finansējumam jā, jāizlīdzsvarojas un ekonomikai jāatgūst konkurētspēja. Mums joprojām jāspēj fokusēties uz reformām, kas piedāvā elastīgākas darba tirgu, preču tirgu un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi svarīgi konkurētspējai. Ir jāpala, jāpas, jāspēcina tirgi, jāpaspēcina infrast, infrastruktūras sektora, transports, enerģētika, jo nākotnē lielā mērā ir atkarīga no programmām un prioritātēm tieši šajā jomā. Otrām kārtām Eirozonā arī jārīkojas, jāizceno īpaši pasākumi, kas ļaut uzlabot pārvaldību, rīcību un efektivitāti budžeta politika īstenošanā dažādās valstīs. Un trešām kārtām, protams, šajās 27, nu jau drīz 28 dalību valstīs ir jāspēcina kopēja atbildība un solidaritātes mehānismi, kas līdz ar to ļautu paspēc vēl vairāk spēcināt ekonomikas un monetāro savienību, kas tad ļaus mums virzīties uz tālāku, dziļāku politisku savienību, kurā būtu atbilstīgi īstenot visa veida politiskā atbilstīgā demokrātiskā kontrola Eiropas līmenī. Ukrainai. Darba dokuments uh, Eh, par, par ceļu uz dziļāku politisko savienību, ko komisija lika priekšā pirms diviem gadiem, piedāvā šādu veidu strateģisku plānu, kā virzīties uz ekonomisko monetāro savienību un politisko savienību. Un tur uzdot ļoti svarīgi jautājumi par to, kā spēcināt sadarbību un integrāciju finanšu, ekonomikas, fiskālajā un, protams, arī politiskajā jomā. Tur turklāt tiek piedāvāts arī zināmas atbildes, iedvesmošas atbildes, un redzam, ka dažas no tām risina īstermiņa, citas vidēju un ilgtermiņa eh, problēmas. Dažas no atbildēm, protams, ir atkarīgs tikai un vienīgi no politiskās gribas un nav iestējams šobrīd. Tam ir vajadzīgs izmaiņas un grozījuma līgumā. Bet visās šajos priekšlikumos ir nepieciešams plašas izmaiņas domu gājienā. Uh, Godātie deputāti, iepriekš šo gadu krīze ir pierādījusi, ka katras valsts atsevišķa rīcība izolētā veidā nespēja panākt daudz, un ir vajadzīga Eiropas sadarbība un integrācija. Nereti risinājumi ir jārisina ad hoc tajā brīdī, kad situācija jau ir saspringta, un tieši tāpēc šādās krīzes situācijās Mums ir uh, vajadzīgi tādi cilvēki, kas spēj veidot šo kopējo struktūru. Ir vajadzīgs struktūrāls, pastāvīgs pārmaiņas, un tieši pie tā šobrīd mēs arī strādājam. Mums ir vajadzīgs spēcināt Eiropas demokrātijas atbildības spēju, tā jāsaskaņo ar institucionālo realitāti, tieši tāpat, kā to darījām iepriekšējā procesa laikā Eiropas apvienošanas gaitā. Gan Eiropas parlaments, gan Nacionālajie parlamenti šeit spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Eiropas Savienība joprojām ir daudzu līmeņu pārvaldības sistēma, un maksimāli demokrātiska atskaitīšanās spēja ir jānodrošina tajā līmenī, kur tiek pieņemti lēmumi. Jāņem vērā visi lēmumu pieņemšanas lēmumi, jo, protams, ka ietekme šim lēmumam tiks justa daudzos līmeņos. Un tāpēc ir ārkārtīgi skaidra viena lieta - demokrātiskā atskaitīšanās spēja un leģitimitāte Eiropas Savienībā 21. gadsimtā ir jā, jā, jāorganizē gan Eiropas, gan e, nacionālā līmenī. Un tā tī, nu, tie, tas ir koncepcijas, kas viens otru papildina. Eiropas parlament, šī parlamentārā nedēļa par Eiropas pusgadu, manuprāt, ļoti labi parāda šo kopējo parlamentāro dimensiju un pilnīgi skaidrs, ka šeit jārunā par ļoti daudziem jautājumiem un daudziem lēmumiem, kas jāpieņem dažādos līmeņos, iesaistot gan Eiropas parlamentu, gan nacionālos parlamentus, vienalga vai šeit runājam par budžeta, fiskālajām vai makroekonomiskajām lietām. Uh, Un tieši tāpēc es pilnā mērā atbalstu to, ka jāizmanto šis ekonomikas dialogs, kā kopējais ietvers, un to noteica šo sešu dokumentu pakotni, lai veidot sadarbību no kom, eh, starp parlamentu no vienas puses, komisiju, eh, Eiropadomu un Eirogrupu no otras puses. Parlaments ir jāiesaista jau pirms tiek pieņemti lēmumi Eiropadomas diskusiju laikā. Nu, tā, piemēram, arī pirms tiek pieņemts igadējais izaugsmas ziņojums un eh, konkrētās specifiskām valstīm paredzētās rekomendācijas. Pad, par, parlamentam sistemātiski jābūt klāt eh, šādās sanāksmēs. Tālāk informējot arī Nacionālos parlaments komisija ir pilnīgi gatava apmainīties ar domām arī dalībvalstīs par šīm rekomendācijām runājot ar nacionālajiem parlamentiem. Kopumā šāda veida ekonomiskai monetārai savienībai ir vajadzīga, vajadzīga kopēja pieeja. Nu, un tas, protams, politiski ir acīm redzami, un tāpēc, ļau, tāpēc kopīgiem spēkiem mums tas jāizteno praksē. Šobrīd viss tam ir gatavs. Šeit, eh, nu, 2014. gadā, protams, būs vēlēšanu kampaņa, un tieši tā, to varam izmantot, lai pietuvinātu Eiropas Savienību tās pilsoņiem un ļaut viņiem labāk saprast, ar ko šeit, par ko šeit runājam, ar ko riskējam. Un mēs varam izmantot šo politikas spēka, spēka elementu, lai saliedētu cilvēkus, lai saliedzētu partijas tieši tā, kā komisija ierosina, piemēram, tad, kad izstrādāja priekšlikumu par politisko partiju eiropeisko statusu, juridisko statusu. Un es ceru, ka tādā veidā mēs vēlasim tālāk eiropeizēt šīs vēlēšanas un nonākt pie tiešām demokrātiskām Eiropas deputām godātie deputāti. Noslēgumā gribētu teikt, lūko, tikai soli pa solim Eiropa Eiropa var virzīties uz priekšu, un tā to darīs. Risinās problēmas. Protams, problēmas nav atrisināts, un lielākoties šobrīd izaicinājumi saistīti ar sociālo dimensiju, bet mēs gūstam progresu soli pa solim, risinot struktūrālās problēmas, kas saistītas arī ar uzticēšanos Eiropai. Tie, kas eh, nodarbojas ar spekulācijām par to, ka lūk, nepietiks politiskā kapitāla un tā tālāk, kļūdīsies, un pierādīsim viņiem to un parādīsim viņiem, ka nav nekādas jēgas atsaukt investīcijas tajā brīdī, kad izaugsme tikai sākas un tās sāk šobrīd atmaksāties. Protams, ka jādara vēl ir ļoti daudz stabilizācija, vēl nav atjaunošanās, tā vēl nav atgūšanās. Mums ir jāspēj tālāk darboties ar tirgiem un vēl jā, jāveido cerības arī iedzīvotājs sirdīs. Paldies par uzmanību! Vielen Dank, Herr Kommissionspräsident. Paldies komisijas priekšsēdētājiem. Nododiet sveicienus komisāriem. Tagad uzklausīsim padomas priekšsādātāju Van Rompuikungu. Priekšsādātāji, komisijas vicepriekšsādātāji, godātie kolēģi. Man ir gods un prieks arī šodien ierasties jūsu svarīgā pasākumā un uzrunāt jūs, jo gal galā es arī savulaik biju no nu, Beļģijas parlamenta vadītājs, un man ir prieks arī šodien tikties ar jums šeit Eiropas parlamentā. 2013. gads sākās ar cerīgu noskaņu. Tad mēs runājam par tiešām arī Eirozonas uh, cerībām. Un mums ir lieši tāda pārliecība, ka tiešām esam pārvarējuši smagāko krīzi. Mums ir pārliecība, ka eiro ir noturīgs un ir neatgriezinisks projekts. Mēs redzam, ka arī finanšu tirgu uzlabojas, tātad no Grieķijas līdz Portugālei un Īrijai, tāpat arī dalību valstu budžeta pozīcijas uzlabojas, uzlabojas valstu eksports un samazinās arī lielās obligāciju aizdevumu procentu atšķirības. Tas viss, protams, ir iedrošina zīmes un signāli. Tomēr nevaram aizmirst, ka vēl nav viss pārvarēts un viss nav izdarīts. Gal galā tikai šobrīd vēl ar vienu esam procesā un mēģinam pārvarēt lielāko ekonomisko krīzi kopš 30. gadiem, kas savulaik nozīmēja visu lielāko krīzi. Uh, Šī krīze ir tā, kas apdraud un rada iedzīvotājiem bažas par viņu ietaupījumiem un vēlāk arī liek apšaubīt pašu valūtas ilgtspējību. Tādēļ pats svarīgākais ir nodrošināt, protams, uzticību un paļāvību gan mājasemniecībām, gan arī uzņēmējiem. Eirozonas stabilizācijas pasākumi bija absolūtā mūsu prioritāte pēdējo trīs gadu laikā. Vienkārši iemesla dēļ. Bez stabilitātes mēs nevaram panākt ekonomisku izaugsmi un nav jaunu darba vietu. Tādēļ atskats uz 2012. gadu, nu, tad mums liek redzēt to kā pagriezienu punktu. Lielāko smagumu iznesa dalībvalstis gan Eirozonā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Tikai tad, kad tiešām putekļi būs nosēdušies, mēs varēsim tiešām novērtēt, cik tālu esam pavirzījušies. Mēs esam vadījušies pēc diviem būtiskiem principiem visos lēmumos - lielāka atbildība un lielāka solidaritāte. Šīs divas lietas ir absolūti saistītas. Lielāka atbildība nacionālām valdībām, tāpat arī fiskālā kompakta līgums, kas ir stājies spēkā mēneša sākumā, un tu, turklāt vēl īstenotās struktūrālās reformas, kas, protams, ir ļoti smagas un vienlaikus ļoti nepieciešams. Tāpat mums ir izdevies nodrošināt Eiropas glābšanas fondu, Eiropas stabilitātes mehānismu, kas ļauj aizsargāt valstis no lieliem finanšu šokiem. Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība virzās tālāk uz Eiropas banku savienību. Šis solis ir bijis nozīmīgs, lai nodrošinātu pārliecību par eirozonas noturību un izturības spēju. Mēs spējam tā turēties pretī finanšu tirgu spiedieniem. Arī bez šī spiediena īstenībā arī tādi soļi kādā brīdī bija kļuvuši pašsaprotami. Ja arī nebūtu eiro krīzes, arī tad valstīm būtu jāizno struktūrālās reformas. Tirgi, protams, ir darbspiedienu. Nevienmēr tie ir racionāli, un nevienmēr šie ir objektīvi. Tomēr mēs nevaram no, no, noliegt, ka mūsu demokrāfiskā situācija mums liektu veikt šāds ļoti kardināls struktūrāls reformas jebkurā brīdī. Mēs redzējām, ka bija atsevišķas valstis, kas piedzīvoja divus ciparu budžeta skaitļus, un nevar būt tā, ka šādās situācijās valstis neko nemaina. Šādas situācijas, protams, satricina vispārējās izredzes un cilvēku nākotnes. Ja mēs jau būtu veikuši nepieciešamās struktūra reformas laicīgi, tad mēs būtu izvairījušies no daudzām ciešanām. Tā kā tas bija tāds mm, kolosāls, milzīgs darbs, kas bija jāpadara. Un es domāju, ka tādu mēs jau varam skatīties zināmiem rezultātiem. Mūsu izaicinājums šobrīd ir atgriežoties stabilitātei un ekonomiskai izaugsmē, mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka te zinām, protams, laika nobīde starp izaugsmas atjaunošanos un uh, reāliem rezultātiem valstu budžetos. Tātad mēs redzam, ja atjaunojas valsts izaugsme, ekonomiskā izaugsme, tad tas ir, protams, ilgtermiņa jautājums. Kādā veidā varam satuvināt Tātad citos vārdos arī panākt, ka mēs arī nodrošinām ekonomiskās izaugsmas, straujāku virzīšanu un darba vietu rašanos. Mums jādara viss iespējamais. Mēs nevaram vienkārši nogaidīt, lai tā kā um, mēs uh, nodrošinātu arī uzreiz darbspēku un uh, darba tirgus atjaunošanos. Nu, te ir svarīgi saprast, ka ir lietas jāsako pakāpeniski. Tātad tāpēc mēs arī uzsāku šo Eiropas kompaktu līgumu ieviešanu un atsevišķās dalībvalstis arī papildus īstenošu pasākumus nacionālā mērogā. Tad mums jānodrošina struktūrāla ekonomiskā izaugsme, kas ir vērsta uz ilgtermiņu. Te būtiskākais ir konkurētspējas uz, uzlabošana. Tas ir milzīgs spiediens, nemitīgs spiediens. Ne tikai no Ķīnas. ASV šobrīd ļoti strauji sama, savas energo izmaksas, jo ir atklājuši jaunus resursus. Un mēs redzam, ka tā īstenībā Amerika reindustrializē savu ekonomiku. Un tieši tas arī spiediens uz Eiropu un lielajiem ekonomikas zinējiem. Un tāpēc mums jāizmaino mūsu iespējami instrumenti konkurēt spējas nodrošināšanai. Vienlaikus tas jādara, protams, iespējami līdzsvaroti, lai nodrošinātu arī sociālo kohēziju. Mūsu stabilitātes pasākumu galvenais mērķis ir, protams, ir nodarbinātība un ekonomiskā izaugsme. Un līdz ar to mēs varam saprast, ka tas jau pats par sevi ir sociālais uh, garants, bet ar to nepietiek. Mums ir jānodrošina arī sociālās garantijas, sociālais atbalsts. Tieši tāpēc vēlos jums atgādināt, ka decembrī Eiropas padomi man aicināja ciešā sadarbība arī ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju nāk klājā ar konkrētiem priekšlikumiem par mūsu ekonomiskās un monetārās savienības sociālo dimensiju. Kolēģi, kopā strādājot, lai atjaunotu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, gan Eirozonā, gan Eiropas Savienību kopumā, mēs iesaistamies vienlaiks arī citā lielajā projektā, kas arī tieši saistīts. Tas ir ilgtermiņa projekts, bet jau šobrīd mēs jūtam tā ietekmi tātad arvien spēcīgāka, ciešāka ekonomiskā un monetārā savienība. Krīze ir atklājusi to, ka patiesa ekonomiskā savienība pieprasa daudz vairāk nekā vienkārši izmantot to pašu kopīgo valūtu. Apzinoties līdzinājās grūtības, mums ir ciešāk jākoordinē savus finanšu uh, ietvari un fiskālās politikas. Tātad šī ir rīcību politiku, ko mēs virzām, ko jau uzsākām jūnijā. Esmu sagatavojis un iesniedz trīs ziņojumus jau padomē, un tie ir ar virsrakstu virzībā uz ciešāku ekonomisko savienību un monetāro savienību. Mēs norādām šo ziņojumos, es norādu, ka ir jābūt uh, šādai soli pa solim pieejai. Pirmkārt, mēs veicam uh, sistēmisko banku risku izvērtēšanu un nodrošinām to, ka nav par to vairs jāmaksā Eiropas nodokļu maksātājiem, bet gan nodrošinām vienoto banku uzraudzības mehānismu, kurš jau šobrīd ir ļoti strauji virzīts uz priekšu un ir ieguvis strauju attīstību. Tāpat arī jau iepriekš, arī decembrī, mēs padomē runājam par to, kā mēs varam turpināt izpētīt mūsu un saskaņot eks, uh, ekonomiskās un fiskālās politikas nosakot ex ante pasākumus, tātad pirms to īstenošanas izvērtēšanu, un tāpat arī nodrošināt arī sociālas struktūrālās reformas un to īstenošanu. Svarīgākā mācība, svarīgākais secinājums no pēdējiem diviem gadiem ir tāds. Patīk vai nepatīk, mēs visi esam savstarpēji atkarīgi saistīti. Katrs dalībās lēmumiem, ekonomikai ir milzīgi ietekmi uz citu valstu ekonomiku. Ja bieziem riskiem ir pakļauts atsevišķu valstu bankas, tas var satricināt visu savienību. Mūsu uzdevums šobrīd ir panākt to, ka mēs spējam pārvaldīt savstarpējo atkarību un saistību. Mēs vēlamies, protams, saglabāt dalībvalstu iespējas pieņemt savus lēmumus, kas atbilst viņu sabiedrībai, vienlaikus apvienot spēkus kopējā politikā, apvienojot uh, labāku rezultātus. Tieši tāda sadarbība, manuprāt, ir pats svarīgākais. Un tāpēc mēs runājam, kā kopējās diskusijās, mēs aktualizējam mūsu aktuālās vietējās um, sāpīgās lietas un vienlaikus apvienām spēkus, lai tiešām panāktu labāku rezultātu. Tieši tā ir jārīkojas. Uh, Un tieši tāpēc arī apzinos, ka ir jānodrošina visu procedūru demokrātiskums. Te Eiropas saimnībai ir būtiska loma, un tieši Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti jau nav nekādi sacīkšu dalībnieki. Mēs katrs dodam savu ieguldījumu vienotā procesā. Tieši tāpēc sadarbības starp dižiem, diviem līmeņiem, kas ir specijas, īpaši arī atti, atklā nostiprināti protokolā, kas pievienots uh, Lisabonas līgumam un šī protokola 9. pantā, tas ir skaidri atrunāts, to mums tikai jāīsteno. Un es no savas puses kopā arī komisijas priekšsādātāju esam gatavi sadarboties un meklēt jaunas procedūras, mehānismus un īstenot jau iedibinātos. Uh, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību, atskatīšanos spēju un nodrošinātu arī ciešāku pārbaudas un nodrošinātu ciešāku ekonomisko un monetāro savienību. Šobrīd, manuprāt, svarīgākais panākums tas, ka finanšu tirgi ir nomierinājušies. Tālāk tās būs, tās būs, tie būs mēs iestādes, kas būs atbildīgs par šo spiedienu tālākai virzībai, ekonomikā reformu īstenošanā un tieši tādēļ arī jūsu loma būs būtiska. Paldies! Paldies eh, padomas priekšsādātājiem. Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt der prezident. Paldies tālāk. Irijas prezidentūras uh, vadā mēs uzklausīsim uh, Irijas parlamentu priekšsēdētāju. Priekšsēdētāji, Šulc kungs, cienītā, godātājs uh, komisijas vicepriekšsēdētājs, parlamentu vicepriekšsēdētājs kundze, godātie viesi, kolēģi, E, paldies jums par ielūgumu ierasties un šodien piedalīties arī šo divdienu debašu noslēgumā. Kā ilg, uh, e, deputāts ar lielu pieredzi, es zinu, ka ir svarīgi vienmēr prast labi norganizēt diskusijas un aktualizēt svarīgos jautājumus. Es uzklausīju rūpīgi, kā jūs arī e, jau iepriekš, kad pats bijāt priekšsēdētājs Šulcs īrijā, un runājāt par to, ka samazinās parlamentārā uzraudzība un pieaug starpvaldību sadarbība veids. Manuprāt, ir skaidri vēlreiz apsaka, parlaments ir ievēlēts kā tautas pārstāvi. Un tāpēc viņu loma ir absolūti svarīga tālākajā rīcība politika iznošanā un uzraudzībā visā likumdošanas gaitā. Tieši tāpēc, manuprāt, ir absolūti svarīgi, ka mēs arī veidam šādu starpparlamentāro fórumu, kas ļauj mums visiem uh, izteikt savu viedokli, uzklausīt vienam otru gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Manuprāt, ir ļoti labi, ka arī tieši izvēlētais laiks. Šis ir brīdis, kad mēs esam arī pasludinājuši, ka 2013. ir Eiropas pilsoņu gads. Šo gadu izsludināšana un atklāšanas svētki bija tieši Dublinā, Īrijā. Ja. Nedēļu vēlāk mēs tātad arī atgādinām vēlreiz šī gada devīzi, kā Eiropas Sanība domā tās pilsoņiem. Tādēļ mēs arī vēlamies vēlreiz aktualizēt mūsu lielās idejas, mūsu lielos mērķus, kādu Eiropas Sanību mēs vēlamies. Mēs esam piedzīvojuši nopietnu finanšu krīzi. Un jāatzīst, ka bijuši ļoti maz tādu atvērtu politisko debašu par Eiropas lielo projektu, par Eiropas nozīmi mūsu ārpolitikā un drošības politikā. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst finanšu situācijā sarežģījumus, nedrīkstam aizmirst. Trešā valstu uh, lūgums pēc palīdzības bieži vien gan parlamenti nacionāla līmenī, gan arī Eiropas parlaments var spēlēt būtisku lomu, attīstot eh, šādas palīdzības mm, politiku, attīstības sadarbības politiku. Mēs iepriekš par to runājām, arī kā mēs varam, protams, risināt bēstarbu savās valstīs. Nu, ir jā, mēs zinām, ko tas nozīmē. Mums ir bijuši ļoti daudz mm, bēstarpnieki, kuriem ir zemes kvalifikācijas uh, un arī, gan arī kvalificēti darbinieki, amatnieki, santehniķi, galvnieki un tālāk, kas arī visu tomēr zaudē darbu un kļuva par bezdarbniekiem. Un tāpēc mēs šeit, kad runājam par rīcību nacionālā līmenī, Eiropas līmenī, mums ir jāatrod sistēma, kā šiem bezdarbniekiem tomēr arī pavērt iespējas piedalīties uh, projektos trešajās valstīs, nodrošinot, ka viņu prasmes un iemaņas tiek transferētas, nodots arī trešajās valstīs, un līdz ar to arī nodrošināt šo termiņu ieguldījumu šo valstu attīstībā. Lai viņi arī palīdzētu viņiem a, būvēt trešajās valstīs mm, skolas, slimnīcas, nepieciešamās iestādes. Un vienlaiks arī skaidri pierādīt, ka Eiropa ir daudz vairāk nekā tikai finanšu jautājumi. Vēl viena liela sēga, par ko mēs jau visu runājam, ko mēs visi piedzīvojam - jauniešu bezdarbs. Nav iespējams. 25% no iedzīvotājiem, ja um, tikai mazās pielām neko nedara. 14, 15 gadu Eh, varbūt pat jau arī izglītību uz viņu pleciem, pieredze un arī darbs, bet nekas nenotiek. Mums jāskatās, kādā veidā mēs varam izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai ieviestu jauns risinājums problēmas atrisināšanai. Un tas jādara visiem parlamentiem kopā. Es varbūt vēlētos pāris uh, eh, mirklus veltīt, lai jums nedaudz arī aktualizētu mūsu situāciju īrijā un mūsu tālāku izvēlēto virzību. Uh, Es jau minēju, ka um, iedzīvotājiem ir bieži vien šaubas par to, kas īsti ir Eiropa un kam tas vairs vai ir vajadzīgs. Es tomēr gribu tad tā reizē skaidri uzsvērt, ka mūsu Eiropas sabiedrotie mums bija blakus un mūs atbalstīja. Ir, ja mēs esam ieviešusi nacionālās stabilitātes un reformu programmu, kas, protams, bijis ļoti smags uzdevums. Pielāgošanās īrijā nozīmē to, ka 2014. gadā mums būs samazinājuši pa 37 tūkstošiem mm, vai jau 12% mūsu valsts ierēģņu skaitu um, un samazināsim viņu izmā, atalgojumu par 15%. Un arī politiķiem esam samazinājuši algas, mēs esam samazinājuši sociālās izdevumus veselības aprūpē, uh, Un tāpat arī esam, protams, paplašinājuši nodokļu bāzi un ieviesuši īpašumu nodokli. Mēs arī, protams, arī salīdzinām kopējo nodokļu sloku. Piemēram, 28. gadā tas bija 43,8% eh, uz vienu iedzīvotāju. Un esam noteikuši papildus jaunus nodokļus. Tagad mēs skatāmies, ka, protams, nodokļu sloks jau ir 52% darbņēmējiem. Uh, Un es jau kā neapliekamo slieks noteikuši jau sāku no 32 tūkstošiem gada ieņēmumiem. Līdz ar to mēs arī skatāmies, kādā veidā mēs varam nodrošināt vēl lielākas sociālās iemaksas. Mēs vēlētos, protams, nodrošināt darbs attīstību, nepalielinot darba mm, izmaksas, jeb nodokļu slogu un mēs vēlamies arī veicināt eksportu. Šī panākta uzlaboja, protams, ir galvenokārt um, pateicoties atbalstam no Eiropas sabiedrotajiem, tāpat arī drosmīgiem vietējiem lēmumiem un īrijas tautas izturību. Bet, protams, ka sociālais miers līdzsvars ir trausls, un tas jāaizsargā nākotnē. Mums ir jānodrošina atbalsts Eiro, un mums ir tādēļ svarīgs Eiropas parlamenta atbalsts un citu dalībvalstu atbalsts, lai nodrošinātu to, ka risinām parādu jautājumu īrijā. Tādēļ šie būtiskie jautājumi, kas tiek pieņemti Eiropas padomē 29. jūnijā, mums bija ārkārtīgi saistoši un interesanti man bija svarīgi arī dzirdēt, kā priekšsēdētājs Šulcs ieradās pagājušajā gadā oktobrī īrijā. Ja? Un toreiz viņš norādīja, ka, ja kāds no ģimenes locekļiem nonāk sarežģītā situācijā, tad, protams, mēs visi dodamies palīgā. Tad ir svarīgi, ka īrija tā arī pabeigs savu uh, atbalstu programmu pavisam drīz, un šie pasākumi, kurus veicam, mēs veicam sadarbību Eiropas partneriem. Pagājušo gads mums, protams, bija sarežģīts. Tur bija krīze, krīze, krīze, banku krīze, finanšu krīze, nodarbinātības krīze, domāju tieši par jauniešu bezdarbu un arī tam līdzīgi. Es domāju, Eiropas tādā ziņā ir daudz paveikusi pēdējo gadu laikā. Mēs redzam ikdienas, mēs dzirdam šīs pesimistiskās prognozes par to, ka Eiropas Savienības sa, iz, eh, sajuks, izbru, eh, nu, sabruks, ka Eiropa beigs pastāvēt un tā tālāk un kas tikai nesekos, kā tikai būs scenārija. Bet, nu, lūk, pienāca 2013. gads, eiro ar vienu ir apritē, un šķiet, ka ir atvesaļojies un spēcīgas bankas restruktūrizētas, deficīts mums izdevies jau pakļaut kontrolē, lai gan, protams, te vēl ir viena darbtarams, mums ar vienu 27 dalību valstu Eiropas Savienību, un ir cits, kas klāvē pie durvīm, un izskatās, ka ir diezgan cerīga nākotne. Un tiešām, manuprāt, pienāca laiks pateikt paldies Eiropas vadītājiem. Nu, vienlaiks mēs, protams, apzināmies daudzos sarežģījumus un grūtības. Viens no tiem ir tieši komunikācijas problēma, kas ir starp Eiropas projektu un Eiropas iedzīvotājiem. Pārāk bieži. Vienīgais, ko mēs dzirdam par Eiropas Savienību, ir kāds m, atkal nelāks ziņas, slikts ziņas, uh, parasti kaut kādas Eiropas komisijas ierosināts pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm un tā tālāk. Tādēļ vajadzētu atvērtāk runāt arī par Eiropas ieguvumiem. Un tieši tāds arī šodienas uzdevums, es domāju, tas ir apsveicam sarunas starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Es jau teicu, ka man ir ļoti bagāta pieredze, nu, gandrīz jau 40 procenti, eh, pirošana, 40 gadu darbojoties valsts pārvaldē. Un jau 73. gadā, kad īrija pienojas Eiropas Savienībai, nu, jau tajā brīdī, protams, es sekoju visam un es atceros, kas notiek. Tajā brīdī es ņemu tādu, nu, aizdomas, bažas, pat bailes par to, kas tas īsti ir. Uh, ko nozīmēs Eiropas parlaments, vai viņi pārņems nacionālo parlamentu funkcijas un pilnvars par visu, kas notiek. Nu, šīs bažas īstenībā nebija pamatotas. Mēs redzam, nekas tādā ziņā nav noticis. Un cilvēki tā ir sapratuši, ka īstenībā visi ir ieguvēji sadarbojoties. Un kopā mēs varam panākt ļoti daudz. Un tieši, ja mēs atrisinām šo komunikāciju jautājumu, manuprāt, to mēs varam izdarīt ikdienas pamat, piemēram. Nu, gandrīz katrā parlamentā katrs tagad mēģina ieviest parlamentu televīziju. Es vēlētos, lai mūsu televīzijas kanālā mēs varētu tad sekot parlament, Eiropas parlamenta um, debatēm. Es vēlētos sekot komitejām. Es vēlētos, lai mēs varam sekot komisijas mm, sanāksmēm, tāpat arī padomas sanāksmēm, lai to arī rādītu mūsu uh, televīzijā. Un es vēlētos, lai īrijas un Eiropas iedzīvotāji um, sekot un zināt, kas notiek Eiropas līmenī un arī nacionālā līmenī. Tas būtu tikai iegūms. Jo gal galā ir jau teiciens, ka jebkura politika ir lokālā, ja vietējā politika. Un vajadzētu arī dū, panākt to, ka Eiropas politika arī kļūst par tādu vietējo savu politiku. Tādēļ kopā ar saviem kolēģiem šeit Eiropas parlamentā, kolēģiem komisijā, es vēlētos, lai mēs izgaismotu un aktualizētu jebkuru Eiropas eh, aktuālo jautājumu. Un domāju, ka priek, kopā ar jums priekšsādātājiem mums visiem būtu veidi, kā mēs varam uzlabot un pārunāt komunikācijas uzlabošanos, lai veids, lai arī atrisinātu šo komunikāciju deficītu. Eiropas parlamentam būs vēlēšanas nākošais gads. Paldies, lai jums viss izdodas un paldies, ka uzaicināt mani šodien. Paldies! Dank, Herr, äh, Barrett. Paldies jums, godātais kolēģi Beret. Um, kolēģi, kolēģis. Dāmas un kungi. ir tāds vā, slavens vācu komiķis Karls Valentīns. Un viņš reiz ieradās Bavārijas parlamentā, Lantāgā, un norādīja. Es tā zinu, ko nozīmē parlamentārisms. Viss jau ir pateikts, tikai ne visi. To vēl nav izteikušies. Un tieši tādēļ es, piemēram, vairs šodien neko neteikšu. Jo īstenībā jau visi jau visu pateica. Paldies! Galvenokārt gribu pateikties īrijas parlamentu priekšsēdētājiem. Viņš runā no sirds. Jo tas tiešām šis power challenge, ko mēs Eiropas parlamentā saprotam, ko visu laiku šīs um, um, arī televīziju, ko mēs esam ieviesuši parlamentā, jā, kāpēc ne tad varētu sākt ar īriju? Īrijas parlaments rāda mūsu televīziju, mēs viņējo, un tad pārējie arī sakot. Varbūt mēs varētu arī tad iesaistīties šajā diskusijā, kuru tālāk um, vadīs Anni Podimatas kundze. Es gan atvainojos, jo man atkal būs jāiet, lai satiktu, jo man lūkstai pienākumi jātieks ar Lietuvas premjeru. Uh, Un uh, tūlīt atkal ir cits lietas, bet, nu, piemēram, īrijas um, um, priekšsēdētāja mm, premjeru vietnieks nāks sarunām. Tā kā es atvainojos, tas nav tā, ka es vienkārši aizlaižos, bet, nu, ir lietas, kas jādara. Bet ir dažas lietas, kuras vēlos vēl pateikt. Jūs klātbūtnē. Es vēlos atgādināt par šodienas datumu. 30. janvārs. Pirms astoņiem gadiem 80 gadiem sākās mūsu kontinentu pats drūmākais periods. 1933. gadā cilvēktiesību pārkāpējs Hitlers sagrāba varu. Mums jāpadomā, tie bērni, kas ir dzimuši šajā dienā, 12 gadus savas dzīves piedzīvoja tieši šajā fonā. Uh, terors, naids, dzīvības iznīcināšana. 80 gadus vēlāk, šodien, pateicoties Eiropas vienotībai, mēs sēžam kopā Eiropas parlamenta deputāti un dalībvalstu 27 parlamentu deputāti, pārstot visas tautas, visas rases, reliģijas, visus viedokļus kopā. Mēs pārstāvam Eiropas tautas šeit un runājam par nākotni, par to bērnu nākotni, kas šodien dzims. Un nevis pretnostatot mēs un jūs, bet kopā. Manuprāt, tas ir tiešām fascinējoši padomāt par to, šo vēsturisko soli izraušanos, ko mēs esam panākuši. Līdz ar to mēs tiešām pārstāvam. Mēs pārstāvām Eiropas garu, kas ir šeit gan Eiropas līmenī, gan arī nacionāla līmenī strādājot. Šis Eiropas sadarbības gars ir pats labākais veids, kā mēs varam novērst to, ka šādi noziedznieki, kas pārņem varu, kā piemēram pirms 80 gadiem Vācijā, to vairs nedara. Mēs to novēršam. Ar šo Eiropas garu ciešā sadarbībā Eiropas līmenī. Es aicinātu tad arī mums visiem turpināt darbu šādā garā. Paldies! Dāmas un kungi, godātie kolēģi, pēc uh, visiem šiem jaukajiem vārdiem par parlamentāro demokrātiju tagad mums uh, Nacionālo parlamentu deputātiem un Eiropas parlamenta deputātiem, kā jau to esam darījuši divas dienas, aizvakar un vakar, ir uh, Uh, jāpierāda, jāpliecina parlamentārās demokrātijas lielā vērtība. To uzsvēra visi mūsu godātie deputāti, tā ir liela vērtība. Un šobrīd tā ir apdraudēta. Es uzsākšu debates, uh, atgādināšu, kā Jums uh, dokumentu mapēs ir pieteikuma veidlapas. Ja vēlaties pieteikties debatēs, tad lūdzu aizpildiet šīs veidlapas un nododiet mums sekretariātā. Tas attiecas gan uz dalību valstu parlamentu, gan Eiropas parlamentu deputātiem. Uzstāšanās laiks nepārsniedz trīs minūtes un varbūt, ka mums pat būs tas jākoriģē un jāsaīsina, ja pietrūks laika. Sekosim tādai pašai procedūrai, kā vakar uzstāsies divi dalību valstu deputāti un pēc tam viens Eiropas parlamenta deputāts. Uzsākam debates. Došu vārdu vispirms Helgai Tripelē, kuru pārstāv Eiropu, eh, Vāciju un budžeta komiteju. Bet viņi but uh, I'm a member of European Parliament. You know? Es esmu Eiropas parlamenta deputāts, saka Tripels kundze. Varbūt uh, jums vajadzētu vispirms atrast divus uh, dalībvalstu parlamenta deputātus un tad dot vārdu man. Yes, but I don't have any other. Yeah, yeah. years, but this is. Yes, I'm sorry, Mrs. Uh, Trubulu. Ļoti atvainojos, Tripals kundze, ka mums te bija tāds neliels pārpratums. Uh, bet Inna Kūdlā no Vācijas tagad uzstāsies. Trīs minūtes jūs rīcībā, lūdzu. Jā, Frau Vorsitzende. Jā, man sauc Pēcina Kudlere. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Manuprāt, bija ļoti svarīgi, ka mēs ierodamies un piedalāmies eh, starpparlamentārajā konferencē. Un šī konference vēlreiz uzsvēra, cik ārkārtīgi svarīgi ir Nacionālo parlamentu loma. Tas skaidri pasaka, nedrīkst pieņemt nevienu lēmumu, kas nav demokrātiski leģitīms. Tad mm, mēs runājam arī par to iespējamo referendumu Lielbritānijā. Man jautājums, kāpēc vispār mēs baidāmies no referendumiem? Mums nu, īstenībā būtu jāstimulē referendumi, ja mēs varam sagaidīt, ka īstenībā visās valstīs tautas iedzīvotāji ir par Eiropu. Jeb nosaka, nu, vai skaidri pasaka savas pozīcijas, ko viņi domā par Eiropu. Kāpēc mēs gribam to ierobežot, ja jau baidamies, ka viņi varētu teikt nē, mums nepatīk? Ja galu galā, tad jau iedzīvotāji saprot, ka viņus muļķo, ka viņus neuzklaus. Un sanāk arī nacionāliem parlamentiem vairs nav nekāds ietekmes uz Briseles lēmumiem. Līdz ar to es vēlos pieskarties dažiem būtiskiem jautājumiem, kurus izrunām pārnām iepriekšējās dienās. Komisijas priekšsēdētājs uzsvēra Eiropas pievienoto vērtību. Tomēr par arī šeit vidstermiņa budžetam finanšu ietvaru, ja tas došana tā daudzgadu finanšu schēmu, um, mēs tiešām varam nodrošināt šādas Eiropas pievienotās vērtības īstenošana. Ko tas nozīmē? Nu, šādi izdevumi jau arī ir jā, jāieprognozē, jāierēķina jau līdšanējā ietverā. Te mēs runājam par 250 miljardiem uh, eiro, kas tiek novirzīti tiem projektiem uh, jau arī finanšu schēmas ietveros, uh, uh, lai kaut kādā veidā sektu tos rēķinus, kas iepriekš nebija paredzēti. Pirmkārt, būtu jāatrisina lūk šie iekavējušies rēķini, kuri tad kaut kādā brīdī uzspēld un tad nav skaidrs, no kādiem līdzekļu noņemt. Par jauniešu garantijām. Es vēlos atsaukties uz Vācijas federālās valdības pozīciju. Vācijas valdība ir norāda, ka ir apsveicama, ka katra valdība pastiprināti tā trisina jautājumu par jauniešu bezdarbu kā ir jānodrošina arī jauniešiem perspektīvas Eiropas ietveros. Vienlaikus Vācijas valdība saka, ka šāds garantijas, protams, var veikt tikai atsevišķi katra valsts pati. Un pat, ja mm, ir valsts kā Somija, piemēram, kas jau šāds garantijas veids, un dažas valsts vienkārši atsakās dot šādas garantijas. Tātad te ir runa par to, ka tas rada pārāk lielu slogu valstī. Milzīgā jauniešu bezdarba situācijā valstis nevar uzņemties sādu solījumus, ko viņas nevar pēc tam turēt doto vārdu. Tādēļ es uzskatu tieši Eiropas līmenī ir jānodrošina šāds ietvers, pie kura var pieturēties arī privātie uzņēmumi un nodrošināt jaunu darba vietu radīšanu. Valsts atsevišķi katru nevar šo programmu īstenot Es, diemžēl, neredzu šeit laiku. Ja jums taisnība, mēs jums laiku limitu noteicām vēlāk palaidām, bet vienalga jūs jau esat pārsniegusi. Nu, labi, tad viss no secinājumā kopā savelkot. Mēs nedrīkstam pieņemt nekādus lēmumus, kas nav demokrātiski leģitīmi. īpaši, kas skar arī banku uzraudzību un Eiropas stabilitātes mehānismu. Man skaitināja, ka no komisijas puses visu laiku tika runāts tikai par banku savienību un nevis par banku uzraudzību. Gal galā, parlamentā, pēc tam, kad mēs pieņemam šos lēmumus, mums ir tāds uzstādījums - Vācijas parlaments, Bundestāgs ir gatavs atbalstīt banku uzraudzību sistēmai būtiskajām bankām, bet tādu savienību, kas nodrošinātu garantijas visiem depozītiem, noguldījumiem, ir nepieņemams. To mēs noraidām, un tad līdz to šāds lēmums nav vairs demokrātiski leģitīms. Paldies! Paldies! Vai Es gribētu jautāt, vai pulkstenis ir iedarbināts, jo uh, runātājiem ir jāspēj sekot tam, cik laika ir atlicis viņu rīcībā. Tā, un tagad Igors Pīmenovs no Eiropas lietu uh, komisijas uh, no Latvijas. Lūdzu. Yes, uh, thank you, Madam Chairman. Madam Chair, uh, I'm Paldies priekšādātā, runāšu latviski. Runāšu latviski, tieši tā. Ehm, runāšu par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014. un 2020. gadām. Latvija ir ārkārtīgi svarīgi, kādi <clears throat> daudzgadu budžeta izveides noteikumi tiks apstiprināti, jo mūsu valsts ekonomika lielā mērā paļaujas uz Eiropas Savienības fondu piešķīrumiem. Un tāpēc jaunais Eiropas Savienības daudzgada budžets ir Latvijas sabiedrības vērīgas uzmanības lūk centrā. Tikmēr piešķīruma griestu līmenis kohēzijas politikas finansējumam 2,5% apmēra no IKP, lai arī tikai attiecināts uz struktūra fondiem un kohēzijas fondu, nozīmētu kohēzijas politikas finansējuma samazinājumu Latvijai nākamajā planošanas periodā, salīdzinot ar pašreizējo budžeta planošanas periodu. Šis samazinājuma lielums ir atkarīgs no makroekonomiskajām prognozēm un var būt intervālā no 0,6 līdz 1 miljārdam eiro. Jaunā plānošanas perioda kohēzijas politikas nacionāla piešķiruma griezti tiek apritināti par pamatu ņemot pēdējos pieejamos IKP radītājus, kas atstāja negatīvu ietekmi uz Latvijas nacionālu aploksni, uh, jo sakoties krīzē Latvijas piedzīvo, Latvija piedzīvoja straujo ekonomikas lejupslīdi un makroekonomiskie radītāji saka pasliktināties. Mēs uzskatām parlamentā, ka ir jāpārēc atšķirīgs piešķiruma ierobežojuma līmenis tam dalību valstīm, kurās laika posma no 2008. līdz 2010. gadam novērots vidēji zemāks Eh, koprodukta pieaugums nekā Eiropas Savienības vidēji, bet kurās bijuši labi finansējuma apguves radītāji. Jāpanāk nosacījumi, kas paredzētu dalību valstīm tādu kohēzijas politikas finansējuma piešķirumu, kas nodrošinātu Eiropas Savienības 20, 20 stratēģijas mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Un tālāk par kopējo lauksaimniecības politiku. Latvijā attiecīgais vidējais tiešu maksājumu līmenis ir viszemākais, es gribētu uzsvērt, viszemākais starp dalībvalstīm - ap 34% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, jeb 90 eiro par zemes hektāru. Mēs uzskatām, ka jānosāka minimālais tiešu maksājumu līmenis ieprietim Eiropas Savienības vidējam līmenim. Būtu tikai taisnīgi un politiski attaisnojami nodrošināt, lai minimālais tiešu maksājumu līmenis tuvojoties 2020. gadām sasniegtu kaut 80%, 80% no vidējā līmeņa. Un e, šāds finansējuma pieaugums nedrīkstētu tikt kompensēts ar samazinājumu lauku attīstības finansējumā, kā arī zivsaimniecības fonda samazinājumu. Es uzsveru, ka zemākie attīstības finansējuma līmeņi var ievērojami pasliktināt krīzē cietušo valstu, arī Latvijas, tā skaita lauksaimnieku konkurētspēju. Paldies! Thank you very much. Now... Liels paldies! Tagad, uh, kolēģi, vārds jums. Paldies, priekšsādātāja kundze vēlos divas lietas um, vēlreiz akcentēt, ko šodien jau dzirdēju. Pirmkārt, tas, ko teica komisijas priekšsādātais Brozo par to, ka Eiropas demokrātija ir, ir spēcīgāka tad, ja Eiropas parlaments un nacionālai parlamenti iegūst spēcīgākas pozīcijas iepratīm Eiropas padomē. Un tieši tāpēc, manuprāt, svarīgi, lai mēs, kā gan šeit, uh, Eiropas līmenī un nacionāla līmenī, uh, spējam tiešām konsolidēt savas pozīcijas nereti iepratim Eiropas padomē, ministru padomē. Bet, nu, te nav runa par konfrontāciju. Jānodrošina reāls dialogs starp Eiropas ministru padomi un Eiropas Savienības padomi un mums. Tālāk šodien, ko mēs lasām? Tās valstis, kas 11 valstis, kas ir gatavs ievies finanšu darījumu nodokli, uh, norādīt, kā viņu nodrošināt 30 līdz 35 eh, miljardiem eiro ieņēmums. Mēs saprotam, ka tas diezgan iespējīgs skaitlis. Tātad, ja mēs domājam arī par to, ka tas īstenībā ir aptuveni 1 ceturtdaļa no Eiropas Savienības budžeta, um, tas būtu būtisks ieguldījums, protams, Eiropas budžetā. Tad par šo jautājumu jārunā tālāk. Kāds īstenībā būs? Jo senāk, kad ir šīs atsevišķās dalībvalstis, kas par to ļoti strīdās. Kas tad drīkst paturēt um, pirmkārt, kas drīkst iekasēt šo finansējumu nodokli un kas tad to patur? Kur tas paliek? Jātājums ir, vai par to nolēms Nacionālā parlamentā vai Eiropas parlamentā. Eiropas parlamentā lielākais vairākums uzskata, ka šo finanšu darījumu nodokli un tā ieņēmums ir jāuzskata par Eiropas budžeta pašu resursiem, jeb tiešiem ieņēmumiem. Un līdz ar, to, līdz ar to var atskaitīt, jeb samazināt no dalībvalstu iemaksām Eiropas budžetā tajās dalībvalstis, kas iekasē šo finansējumu nodokli. Uh, Saprotot, kāda ir bijusi krīzes situācija, konsolidējot naudu, tad mums, protams, visu laiku jaunāms aktuāls iedzīvotājiem ir, no kurienes vispār nāk Eiropas nauda, no kurienes tas rodas. Labi, finanšdarījuma nodoklis ir ļoti strīdīgs daudzās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, Īrijā un arī citās, un tomēr es aicinātu šo jautājumu neklusēt, bet par to domāt, jo, ja nākošais nedēļa jau ir plānot lielais uh, īpašais samits, tad, protams, tad ir šis jautājums jārisina. Gal galā tas būs absolūti svarīgs Eiropas budžetam tā nākotnē. Paldies! Thank you very much, Ms. Trupels. Paldies, Tripels kundze, un paldies, ka jūs arī pievērsāties finanšu darījumu nodoklim. Un tagad servēs kungam vārds no Nīderlandes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos norādīt, ka es un mēs esam nedaudz vīlušies par to, ka komisijas un padomas priekšsēdētājiem bija jādodas prom, un viņi nevarēja uzklausīt šo diskusiju un to turpināt. Protams, var teikt, ka parla nacionālajie parlamenti ir svarīgi, bet būtu arī jādiskutē ar parlamentu pārstāvjiem. Bet tomēr komisārs um, viceprezidents Šefčovičs ir zālē, tad uzrunāšu viņu. Uh, Mēs runājām par Nacionālo parlamentu lomu kontrolējot nacionālās valdības un daudz tik runāts par Uh, leģitimitāti un atklātību. Runājot par atklātību, Nīderlandes parlamentā ir zināmas šaubas un bažas par to. Ir pēdējo gadu laikā notikuši vairāki samiti, kuru sagatavošana nav gan bijusi īpaši atklāta. Piemēram, decembrī tikai nedēļu pirms uh, samita tika publicēts uh, komisijas un rampu uh, uz, uz uzmetums, un tikai dažas dienas pirms samita tika publicēts man rompai dokuments, un tos nebija iespējams atbilstoši apspriest. Turklāt Eiropa padomes secinājuma uh, projekts uh, nav publiski pieejams nekādām, ir tikai uh, ierobežota piekļuva. Mēs varam uh, tos izlasīt, uz tiem atsaukties pēc tam, bet uh, sabiedrībai uh, šie dokumenti nav pieejami. Jautājums, kā varētu uzlabot uh, lēmumu pieņemšanas atklātības procesu Eiropas Savienībā, un vai Šepčovičs kungs uzskata, ka šiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem publiski un jāpie, jābūt pieejamiem arī parlamentu deputātiem. Paldies, te Grof kungs no Beļģijas tagad uzstāsies. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, kad mēs klausamies šīs debates, mēs jūtām, ka demokrātiskā leģitimitāte šis jēdziens atkārtojas atkal un atkal. Un tieši demokrātiskā leģitimitāte Eh, jā, parasti tiek teikts jā, bet, nē, bet, ja kaut ko vēlamies atbalstīt ar entuziasmu, tad uh, ir diezgan uh, grūti to izdarīt, ja ir tāda skepse jūtama par uh, leģitimitāti. Eiropas parlaments ir tiešās vēlēšanās ievēlēts parlaments, tas aktīvi darbojas bet uh, tam ir eh, ir kaut kāda ietekme tikai uz Eiropas Savienības vien, iekšzemes koprodukta vienu procentu, bet dalību valstīs, 27 dalību valstīs, eh, jauni parlamenti tiek katru gadu ievēlē 4 līdz 5 uh, parlamenti gadā, un šie parlamenti lēmi par valstu budžeta 100% un to izlietojumu. Jāsaka, ka es pats esmu bez pārtraukuma 45 gadus bijis parlamenta deputāts savā valstī, un es saprotu, ka ir ļoti uh, grūti Eiropas uh, politikai um, atspoguļoties nacionālo parlamentu debatēs. Esmu bijis uh, parlamenta palāts priekšsēdētājs vēl pirms uh, Van Rompaja kunga stāšanās šai amatā, un esmu uh, līdz pat pēdējām brīdim uh, aktīvi piedalījies Eiropas uh, politikas jautājuma apspriešanā. Visur Eiropa ir bijusi gan ekonomikas, gan uh, sociālos jautājumos, vis, visās, visās dzīves jomās. Un uh, patiesībā Eiropa ietekmē visu dzīvi, ne tikai tās jomas, kuras mēs uh, saistām ar šo vārdu. Ja mēs runājam par subsidiaritāti, par proporcionalitāti, jautājums ir tāds, kad mēs galu galā šos jēdzienus attiecināsim uz plašākām, lielākām debatēm un vai mums nevajadzētu visiem uzņemties kopīgas saistības. Priekšsēdētāji kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka prezidents Barozo ir devies prom, bet komisijas viceprezidents Šefčovičs kungs vēl ir uh, mūsu, uh, kopā ar mums šai zālē, un viņš atbildēs uz pirmo deputātu jautājumu kārtu. Un jums būs iespēja arī uzdot viņam vēl jautājumus otrajā um, diskusiju kārtā. Un tagad vārds Van Gons kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies Anī. Es jau gan vakar runāju un uh, runājām par gadskārtējo izaugsmes pārskatu Eiropas semestra kontekstā. Uh, un šodien varbūt tā īsti pat negribēju runāt, bet uh, tomēr jāsaka, ka šobrīd mēs atkal runājam par daudzām interesantām lietām un vēlējos tikai komentēt uh, mūsu uh, Vācijas parlamentu kolēģis teikto, viņa nosodīja banku savienības nedemokrātisko raksturu. Gribu teikt, ka tieši Vācijas kancleri ierosināja šo banku savienību kā prets pretsvaru ba eh, Spānijas banku rekapitalizācijai, un tas palīdzēja novērst otro ļoti dziļo banku krīzi Eiropā. Un šī banku savienība šobrīd ir jauns solis Eiropas integrācijas procesā. Un Vācija eh, patiesībā dod pamācības visai Eiropai, aicinot eh, virzīties uz federālismu un sociālistu grupa mēs esam par federālu Eiropu, bet uh, ir uh, jābūt demokrātiskai Eiropai, ir jābūt debatēm, nacionāliem parlamentiem jāspēlē sava loma savās mājās un uh, nacionālie uzraugi ir uh, jāpakļauj demokrātiskai kontrolē, un arī Eiropas līmenī ir jābūt demokrātiskai kontrolē, un mēs vēlamies, lai šī banku savienība arī tiktu demokrātiski uzraudzīta. Un tieši tādēļ mēs, Eiropas parlaments, ar vairākumu pieprasījām, lai Eir, Eiropas stabilitātes mehānisms tiktu demokrātiski kontrolēts, lai šo kontroli neīstenot tikai valdības. Un Eiropas parlamentam ir pilnībā jāspēj sava loma, un tādēļ mums visiem ir kopīgi jāstrādā, ir jābūt dalītājs suverenitātei starp Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem. Paldies! Tagad došu vārdu senatoram Geriem Leidenam no īrijas. You, like to, uh, lead, Paldies! Gribu izmantot šo iespēju, lai atzīmētu, ka man ārkārtīgi patika visas uzstāšanās no iepriekšējo parlamentāriešu puses, ko dzirdēju šobrīd. Īta, it īpaši lepojos ar to, ko teica Barat kungs Manuprāt, tas tiešām bija ļoti, ļoti lieliski. Šodien, jāsaka, viņš kā parlamenta priekšsēdētājs nebūtu tik bieži neseņem vārdu, nevar izteikties par visām šīm lietām, un tāpēc priecājos dzirdēt viņu teikto. Un jāsaka, mēs īrijā tiešām atgriezīsimies un stāstīsim par šo sanāksmi, bet domāju, tikpat svarīgi arī, ka viņš padalās ar saviem viedokļiem. Man īpaši uzrunāja viņa priekšlikumi attiecībā uz darba ņēmēju prasmi mobilizēšanu, lai palīdzētu trešām valstīm, lai izman, varam izmantot šīs prasmes eh, daudzās un dažādās jomās. Un tas, es domāju, attiec ne tikai un vienīgi uz īriju, te varam runāt par visu Eiropas Savienību, jo mūsu darba ņēmēji šobrīd varētu būt pat ļoti veiksmīgi iesaistīti darbā trešā pasaulē un tur celt mājas, ēkas, skolas, slimnīcas. Un tas varētu darboties līdzīgi kā palīdzības fonds Dienvidāfrikā, piemēram, savulaik. Es domāju, tas ir lielisks ierosinājums un var tikai un vienīgi to atbalstīt. Tas, eh, manuprāt, tiešām saistīts ar Eiropas Savienības kopējām. Tas man, man patīk arī šī ideja par televīzijas pārraidēm šeit no, no Eiropas, Īrijā un savukārt otrākārt ārkārtīgi labi gribētu zināt, kas notiek komisijā parlamentā. Ir ļoti plaša interese par šo darbu. Zināmā, dažas pārraides ir pieejamas arī, bet tas parasti notiek ļoti vēlu vakarā. Un, un tāpēc daudz būtu daudz labāk to visu izstrādāt atbilstīgākā veidā un es domāju, ka Eiropas Savienībai te mums vajadzētu, atbi mums vajadzētu atbildēt, atbalstīt. Ir jau 40 gadi pagājuši, kopš īri iestājās uh, Eiropas kopienā, un jāsaka, tiešām šī pieredze bijusi ārkārtīgi vērtīga. Īri ir gandrīz visos referendos teikuši jā visāda veida līguma pārmaiņām un tādā veidā pauduši atbalstu arī Eiropas Savienībai kopumā. Pirms trim, četriem gadiem sastapāmies ar būtiskām grūtībām, un toreiz uh, atbalsts, uh, nu, atbalstu saņēmām, bet jāsaka, tas mums arī dārgi maksāja. Un uh, Te nerunāju tikai par Eiropas parlamentu, runāju par ECB, par visiem šīm atmaksas, eh, parādu, parādu maksājumiem un tā tālāk. Ir kārtīgi svarīgi šobrīd arī saņemt atbalstu. Ir, īrijas iedzīvotāji ir daudz cietuši krīzes laikā. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Eiropas Savienību un Eirozonu un domāju, ka nu, mums ir vajadzīgs, vajadzīga šī palīdzīgā roka iepriekšējā un tagadējā valdība rīkojasies pareizi, jo, ja tas tā nebūtu bijis, tad Eiropā krīze būtu bijis daudz plašāka. Uh, Arī man citi kolēģi Linč un Henigan kungs savos, sav, savas uzstāšanās laikā par to ir runājuši. Un no manas skatu punkta raugoties, eh, pārstāvot īrijas senātu, šeit gribu teikt eh, paldies un gaidam šo palīdzību. Paldies, paldies, senatāra kungs, saka priekšādātāja. Jā, taisnība no īrijas parlamenta esam dzirdējuši ļoti daudz un interesants uzstāšanās šajās divās diskusiju dienās. Uh, un it īpaši, protams, eh, tieši jūs parlamenta priekšsēdis šeit izteicās tik ārkārtīgi interesanti un eh, vērtīgi. Ir vēl viens eh, runātājs, kas vēlas izteikties, Salavrakos kungs, bet neredzu viņu šobrīd zālē. Un tāpēc tālāk došu vārdu Eiropas komisijas vicepriekšādājotājiem Šefkovič kungam, lai viņš var rēģēt nu, pirmajā raundā uz jūsu izteikumiem un uz uzdotajiem jautājumiem atbildēt. Un pēc tam došu vārdu nodarbinātības un budžeta komitejas priekšādātājiem Beres kundzei un Lamasovra kungam, kas arī vēlas komentēt šodien dzirdēto. Un pēc tam jums būs iespēja atgādināšu iesniegt vēl vienreiz šīs eh, lapas, kur, ar, ar kur palīdzību varat pieteikties pie diskusijām un diskusijas paredzēts noslēgts apmēr, noslēgt apmēram 12.15 pār 12. Šefkovičs kungs, lūdzu jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji! Lielas paldies, ka dodat man šo iespēju rēģēt uz šo pirmo raundu ar komentāriem un jautājumiem. Atbildēšu secīgi. Betins Kodlis kundze no Vācijas Bundestāga atgādināja mums, ka mums daudz vairāk jārunā par Eiropas Savienības pievienoto vērtību, un es viņai nevaru nepiekrist tieši kā komisijas priekšsādātājs teica, reizēm diskusijās eh, par daudzgadu finanšu plānu aizmirstam šo niansi, aizmirstam, ka, ka katra dalība valsts šai daudzgadu finanšu plānā gūst kādu labumu tādā vai citādā veidā. Un tieši tāpēc gribētu jums dot kaut vai divus piemērus, kas, manuprāt, ir diezgan iespaidīgi un kas iekļaujas šajās debatēs. Debats aizsākās Lielbritānijā un ceru, ka šie piemēri turklāt būs arī pozitīvi. Ja skatāmies uz nesenajiem skaitļiem, Lielbritānijas ieguldījums ES budžetā 11. gadā bija apmēram 6 miljardi mārciņu, tātad apmēram 7 eh, miljardi eiro. Tiek lēsts, ka Lielbritānijas minist ministrijās ka ikgadējais ieguvums Lielbritānijas uzņēmumiem, pilsoņiem un projektiem ir apmēram 30 līdz 90 miljārdi māc, mārciņu gadā. Protams, atkarībā no tā, kāda ekonomikas ciklā atrodamies. Tātad šie ieguvumi ir ļoti skaidri un reizēm ir ārkārtīgi grūti skatīties uz ES budžetu tikai un vienīgi šajā šaurajā uh, skatu punktā, ka, lūk, eh, daudzgadu finanšu plāns veido tikai 1% no Eiropas IKP. Kad bija Nīderlandes parlamentā šogad, eh, es atvainojos pagājušajā gadā, mēs arī spriedām par to, kādas sekas šiem, šiem pasākumiem ir uz valsts budžetu. Un toreiz ar prieku uzzināju, ka pirms kāda brīža, tajā brīdī, kad viņu plānošanas departaments veica aplēses par to, kāda ir ieguvumi Nīderlandes pilsoņiem no ES kopējā budžeta un dalības, toreiz aplēses bija tādas, ka apmēr, iegums ir apmēram. E, eh, 2000 eiro uz cilvēku, kas kopumā šķiet ir apmēram 7 vai 8 reizes vairāk nekā neto ieguldījums, ko Nīderlande dod ES budžetam. Un ar to es gribētu jums vienkārši pateikt, ka Eiros, Eiropas Savienības budžets šai vienotajā tirgu sadarbības rezultātā ļauj multiplicēties visiem šiem līdzakļiem un dod būtiskus ekonomikas ieguldījumus. Un mēs nedrīkstam tāpēc skatīties tikai uz šiem šauraju, uz šo šauro grāmatvedības pieeju, kad runājam par ES budžetu. Ir jāpaturprātā šī plašākā aina, kas liecina par to, ka Eiropa ir lielākā tautsaimniecība pasaulē. Tā ir tautsaimniecība, ekonomika, kam arī piedara lielākā starptautiskā globālā tirgus daļa un kas dod būtiskas priekšrocības mūsu pilsoņiem un tāpēc atzinīgi vērtēju ideju, ko lika priekšā Lamasūrkungs, sakot, ka varbūt būtu labi šādu analīzi veikt arī par plašākiem aspektiem, kur tiek gūtas priekšrocības ES budžetā dažādās dalībvalstīs. Tā lai nav tā, ka tikai strikti tas, kas tiek iemaksāts, tiek lēsts pēc tam kaut kādās uh, grāmatvedības aplēsēs, bet lai redzam arī pārējās priekšrocības, ko valstis saņem no šāda vienotā tirgus un kopējās Eiropas Savienības um, priekšrocībām. Kudlas kundze turklāt atcaucās arī uz banku uzraudzības jautājumiem un ECB. Nu, te man jāsaka jums, Lūkas. Uh, Jāsaka, šis, manuprāt, ir pilnīgi revolucionārs pavērsiens. Šī spēja vienoties par vienotu uzraudzības mehānismu. Turklāt arī kavēšanās, kas ar to bija saistīts, e, protams, izrietēja no saruna intensitātes, un tas parāda, cik ļoti grūti bija rast vajadzīgo līdzsvaru. Eiropa padomē nācās instruēt ECOFIN finanšu ministrus divas reizes, lai tie beidzot nonāktu pie vienošanās. Kāpēc tas bija steidzami? Tāpēc, ka redzējām, cik, cik daudz kļūmju piemīt nacionālo uzraudzības sistēmām banku jomā. Turklāt redzējām, kā finanšu tirgi savukārt arī eh, gan ir integrējusies, bet uzraudzība joprojām nebija integrēts pasākums un tā apstājās pie valstu robežām. Un tāpēc es domāju, ka ļoti labi bija nu, panākt vienošanos par šo vienotu uzraudzības mehānismu. Tas tiešām ir revolucionārs pavērsiens. Es domāju, pat vēsturiskās proporcijās runājot. Protams, ka mēs komisijā turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai papildinātu šos pīlārus ar papildus elementiem. Viens no tiem, piemēram, ir priekšlikums par Eiropas e, strīdus risināšanas, ja banku glābšanas mehānismu, tāpat arī banku garantiju depozītu jautājums, jo tajā brīdī, brīdī, kad visiem būs vienota valota, mums nepieciešams eh, nepieciešama arī līdzīga politika, eh, lūk šie eksanti izvērtēšana un tā tālāk. Tie būs tie dabiskie nākamie soļi, kas ļaus mums pārliecināties par to, ka ES otrā globāli svarīgākā starptautiskā valūta ir labi pārvaldīta un uzraudzīta. Jautājums par atskaitīšanos pilnīgi noteikti vienmēr ir aktuāls, un tieši tāpēc komisija skaidri un gaiši ir pateikusi, uh, ka šis pārskaitīšanās elements ir jāiestrādā arī ECB kopējos eh, politikas elementos, tā lai tā atskaitās Eiropas parlamentam un notiek šī pārvaldība. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka viens iemesls tam, kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai nonāktu pie vienošanās un tiktu rasts labs risinājums, ir tas, ka finanšu ministri ļoti uzmanīgi skatījās uz atbilstīgā līdzsvara meklējumiem kā nodrošināt līdzsvaru starp nacionālajiem uzraudzītāju iestādēm, Eiropas uzraudzīšanas iestādi. Un es domāju, ka līdzsvars tika atrasts, visas valsts varēja tam piekrist. Un es domāju, ka nacionālajiem parlamentiem šai ziņā joprojām ir vēl ļoti spēcīga loma un iespēja uzraudzīt nacionālos, uz, nacionālās uzraudzības iestā, iestādes. Es domāju, ka tā ir tik ārkārtīgi nozīmīga loma, ka es nevaru iedomāties, ka šeit kaut kādā veidā varētu būt konfliktējošas pozīcijas nacionālajiem uzraugiem un ECB kā uzraudzītāja iestādē. Tajā brīdī, kad visi kopā risinam Eiropas karošus jautājumus, un visa šī sistēma, manuprāt, ir ļoti labi kalibrēta un piemērota. Tāpēc patiešām ceru, ka tā sevi arī attaisnos un varēsim to izmantot piln, eh, ar visu, tā, visu tās potenciālu. Atbalsoju, un tas arī nāk atbilde eh, Eiropas parlamenta Francijas deputātam, kas bija viens no pēdējiem runātājiem. Tālāk runājot par tiešmaksājumiem, par ko runāja Latvijas kolēģis, es zinu, ka tas ir sāpīgs jautājums. Tas ir jautājums, kas tiek pieminēts tieši no jauno dalību valstu puses, kas uzskata, ka maksājumu pieauguma progress salīdzinājumā ar šo pēdējo paredzēto tiesmaksājumu līmeni e, ir pārāk lēns, tam jābūt ātrākam. Un es zinu, ka e, šajā gadījumā vienošanās daudzgad finanšu plāna ietvaros ir tāda, ka e, progress ir, protams, jānodrošina pēc iespējas ātrāk un jāizmanto ierobežotais budžets pēc iespējas labāk. Priekšlikums, kas šobrīd ir uz galda, atspoguļo uh, atšķirības tādā veidā, ka cenšamies darīt visu, kas iespējams pašreizējo budžeta ierobežojumu ietvaros. Uh, šie griezti tiek pazemināti, un, protams, tas attiec arī uz progresu nākotnē. Vēl viens arguments, ko, manuprāt, šeit svarīgi atminēties, ir tas, ka jaunās dalībvalstis lielā mērā saņem atbalstu no lauku atbalsta fondiem. Uh, un domāju, ka, ja paskatāmies uz kopēju atbalstu, ko saņem lauksaimnieki, tad jāskatās uz abiem šiem elementiem - gan tiešmaksājumu līmeni, gan arī dzen lauku atbalsta līdzekļiem. Un tad varbūt šie skaitļi tomēr, ja tos sadal uz hektāriem, izskatās nedaudz labāk arī dalību valstīm jaunajām dalību valstīm. Nu, un, protams, kad saruna pēdējā posmā tiks runāts e, tālāk par to, kā abi šie atbalsta kanāli tālāk tiek salīdzināti un saskaņoti. Uh, un izmantoti. Tīpels kundze, jūs runājāt par to, cik svarīgi nodrošināt sadarbības starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu atskaitīšanos arī no padomas puses un Eiropadomas puses. Un, ja ļausiet man jums, tad es šo jautājumu sasaistītu ar Servais kunga teikto, viņš runāja, izsakoties Nīderlandes parlamentu vārdā. Es zinu, ka tas Nīderlandē ir problemātisks jautājums. Dublinā pirmdien šo pašu jautājumu uzdeva Nīderlandes, cita Nīderlandes parlamentu pārstāve. Un kā jau jūs saprotat, tad man ārkārtīgi grūti runāt padomas vārdā, to nevaru. Bet es pārstāvu komisiju, eh, pārstāvu komisiju vispārīgo lietu padomē, eh, kas, protams, norisinās katra samita ietveros. Un ir tiesa, ka reizēm ir grūti nonākt pie vienošanās un secinājumiem. Un, lai to izdarītu, mums ir zināmā mērā jāuzticas kaut kādai politiskai intuīcijai. Uh, un Eiropadomas priekšsādātājam, kura vadībā tad visas šīs sarunas norisinās un tiek sagatavot arī secinājumi. Var jums apliecināt tikai to, ka tie Eiropas ministri, kas pārstāv attiecīgās dalību valsts vispārējo lietu, padomē pilnīgi noteikti iesaistās ļoti garās diskusijās, detalizētās diskusijās. Šīs diskusijas vada Van Rompuikungs un arvien biežāk šajās diskusijās eh, nu, tiek paredzēta arī, arī te, te, teles televīzijas pārraidīšana, bet ir, protams, jāpārliecinās arī par to, kā to nor noraidīt tālāk uz publiskajiem TV kanāliem, lai, lai šīs sanāksmes varētu noskatīties arī iedzīvotāji. Ja runājam par šo darba dokumentu, tad tas nav priekšlikums, kas vienkārši tiek uzliekts uz galda Un lūk, tas tad būs arī tūl, tiks arī tūlītē pieņems. Nē, mēs ļoti labi zinājām, ka tas ir dokuments, kas tiks ilgu laiku apspriests, tas tiks mainīts un grozīts atsevišķās jomās. tas var izvērsties tādās dimensijās, kas pirms pāris gadiem varbūt pat nešķistu iespējams. Tas drīzāk ir tāds diskusiju dokuments, tā ir komisijas vīzija attiecībā uz nākotni. Tāds bija mūsu priekšstats, kad likām to priekšā, un mēs vēlējāmies ar tā palīdzību uzsākt debats un diskusijas. Un tāpēc tiešām priecājos arī par debatēm šeit šodien. Mēs gribētu jums visiem likt priekšā līdzīgu, nu varbūt tādu kā vīzijas dokumentu šī gada rudenī kad runāsim ne tikai par ekonomikas un monetārās savienības vīziju eh, ilgtermiņā, bet runāsim arī par šo kopainu, par Eiropas Savienības tālāku attīstību, kas ietvert arī šo politiskās savienības koncepciju. To vēlamies likt priekšā jums visiem tā, lai varētu uzsākt šīs ļoti svarīgās debates pirmsvēlēšana periodā Eiropas parlamentam 2014. gadā. Un mēs tiešām ceram, ka jaunais Eiropa, Eiropas parlaments un komisija, kas, protams, tiks veidot īsi pēc tam, līdz ar to saņems skaidru mandātu no pilsoņiem par to, kā virzīties uz priekšu ar šo priekšlikumu, ar šo vīziju un kā Eiropas Savienību uh, vadīt tālāk uz nākamo ciešas integrācijas posmu. Ja runājam par pārskatāmību, tad jāsaka, cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, arī Eiropas komisijas ietvaros, nodrošinot piekļuvi dokumentiem, uh, nodrošinot arī tāpat ties, tiesības piedalīties dažādu veidu sanāksmēs, dažādu grupu pārstāvjiem, tāpat arī protokoli tiek padarīti pieejami, šo sīžu sēžu ieraksti ir pieejami, un var jums iesniegt veselu sarakstu ar lietām, ko esam darījuši, lai uzlabotu pārskatāmību, un varam padalīties ar nacionālajiem parlamentiem arī par tiem pēdējiem, svaigākajiem jaunumiem šai ziņā. Un uh, pilnīgi noteikti gaidām arī jūs iespējamos ierosinājumus tālākas pārskatāmības uzlabošanas lietā. Jūs runājāt arī par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Un ir pilnīgi korekti teikt, ka šie jautājumi, protams, ir neatņemama daļa visās debatēs, ko īstenojam ar nacionāliem parlamentiem. Mēs ļoti daudz mācāmies no šīm diskusijām komisijā. Un šobrīd cenšamies darīt tā, ka pirms mēs izstrādājam kādu priekšlikumu par tiesību aktiem, mēs vēlamies veikt būtisku ietekmes novērtējumu. Tas attiec arī uz šī tiesību akta iespējamo reakcijas proporcionalitāti. 30% gadījumu tajā brīdī, kad tiek veikts ietekmes novērtējums, ir tāds, ka ir jāatgriežas atkal pie paša sākuma, pie rasējumā dēļ un jāsāk viss šis projekts rasēt no jauna. Mēs nereti nosūtam šos dokumentus jums visiem, arī nacionālajiem parlamentiem, tajā brīdī, kad priekšlikums izstrādāts. Nosūtam arī ietekmes novērtējumu. Un tur tiek iekļauts šis elements arī par subsidiaritātes un proporcionātātes novērtējumu. Un jāsaka, ka priecājos, ka arvien biežāk saņemam no jums atpakaļ viezu, viedokļus par šiem subsidiaritātes mehānismiem, veidojas politiskais dialogs. Par to ārkārtīgi priecājamies. Nu, par vienu lietu gan vēlos atvainoties reizēm mums vajadzīgs daudz ilgāks laiks, nekā man patiktu, lai reaģētu uz jūsu iesniegtajiem atzinumiem. Tā gan taisnība. Bet centīsimies šo lietu labot. Pēdējo komentāru izteica īrijas senators Laidenkungs. Uh, Esmu pārliecināts, ka pozitīva mēra komunikācija un saziņa ir kaut kas tāds, pie kā jāstrādā mums visiem. Nedrīkstam tiešām ieslikt tādā negatīvismā, ko nereti piekoja plašsaziņas līdzekļi, jo pastāv taču ne tikai negatīvā, bet arī ļoti pozitīvā pieredze un pozitīva piemēra, ko redzam nereti arī pēdējo divu, trīs gadu laikā cīņā ar krīzi ļoti labi zina, cik šie jautājumi ir delikāti un palīdzības sniegšana ir delikāts jautājums īrijai, bet jāsaka, komisija ir ārkārtīgi iespaidot par to, cik veiksmīgi īrijai ir, iz, īrija ir izdevies īstenot šo reformu programmu un kā tā ir nodrošinājusi perspektīvas atgriezties tirgu un mēs tiešām ceram, ka pavisam drīz tiks eh, rasts arī šis risinājums kopā ar ECB eh, e un situācija būs daudz vienkāršāka. Paldies! Paldies, paldies, saka Padamatis kundze Šefkoviča kungam ievēroju, ka jūs ņēmāt vērā arī Baretkunga ierosinājumu par šīm televīzijas pārraidēm no komisijas puses. Par to priecājamies. Esmu pārliecināts, ka parlasamē un komisija varētu šeit cieši sadarboties, lai šo te mm, ideju padarītu par realitāti. Tā ir lieliski ideja, manuprāt. Pirms tālāk dodu vārdu attiecīgo komiteju vadītājiem, priekšsēžiem, gribu vaicāt īrijas parlamentu priekšsēdētājiem Vareti kungam par, vai viņam ir kāds noslēguma piezīmes? Jā, gribēju tikai nedaudz komentēt Bēģijas kolēģi teikto. Kad viņš runāja par to, ka pietrūkst nacionālos parlamentos diskusiju par Eiropas lietām, jā, uh, Arī man šeit ir ļoti spēcīgs viedoklis, un mans priekšlikums, ko esmu izvirzījis, ir tas, ka mums vajadzētu panākt vienošanos visos nacionālos parlamentos, ka kādā konkrētā dienā, nu, piemēram, reiz divos mēnešos, tātad kādā konkrētā dienā visos nacionālajos parlamentos notiktu debatas par Eiropas lietām, par Eiropas jautājumiem, kas tiek skatīts tobrīd Eiropas komiteju līmenī. Un ja tas tiktu darīts visā Eiropā, Un, ja to atbalstītu, lūk, šāda veida Eiropa, Eiropas dienas un Eiropas parlaments, tad es domāju, ka um, tas būtu ļoti liels ieguldījums. Un es domāju, ka viena no problēmām šāda veida sanāksmēm kā šodien ir tas, ka ļoti, ir ļoti daudz lieliski ierosinājumu, bet pēc tam mēs nevaram saprast, kas tad ar tiem noticis. Diskutēts ir, bet nekādas darbības pēc tam nav. Un tāpēc es domāju, uh, Eh, ka mums vajadzētu tiešām rast, izveidot tādu sistēmu, kur šādi ļoti labi izteikti ierosinājumi tiktu tad tālāk arī dokumentēti un pie tiem arī strādāt, lai tie netiktu aizmirst un nolikt kaut kur aputēt atvilknēs. Jo, ja vēlamies nopietni izturēties pret nacionālajiem parlamentiem, ja vēlamies, lai tie apspriež Eiropas jautājumus, tad es ierosinātu varbūt tiešām izveidot šādu vienu dienu reiz divos mēnešos, Un mums, protams, jāroda vienošanās par to, un es domāju, ka mēs varētu, piemēram, lūgt komisiju nākt klajā ar šādu priekšlikumu Eiropadomas sanāksmē, tā lai arī valstu vadītāji tam piekristu. Bet tam būtu jautājumam, kur arī jāpieņem lēmums, un nevar atstāt tikai tā pašplūsmā. Jo es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi jo mēs, kas strādājam nacionālajos parlamentos un kas varbūt nav Eiropas lietu komiteju dalībnieki, faktiski nemaz nezin, kas notiek Eiropā nerati. Jo ziņojumi plenārsēdēs skatīti netiek. Un tad, ko, kurš tad zina, kas notiek komiteja līmenī? Un tāpēc es domāju, šeit ir tāds zināms deficīts. Un te varētu kaut ko tādu ļoti pozitīvu izdarīt. Un es domāju, ja no šīs konferences izrētot vismaz šādu vienu pozitīvu lietu, tas jau būtu daudz. Un visbeidzot vēlos komentēt Vācijas kolēģi teikto, kas runāja par referendumiem. Eh, nu, īri ir eksperti referendumu jautājumos. Nu, mums eh, konstitūcijā tā ir ierakstīts. Mm, jāsaka, tur ir ļoti daudz vārdu, un līdz ar to nonākam pie tā, ka pie katras izmaiņas mums atkal ir jārīko referendums, un var jums apliecināt, ka tas eh, no vienas puses it kā ir gandarījuma nesošs pasākums, tas tomēr nav itin nekas jauks tajā brīdī, kad jāiet cauri referendumu kampaņām, jo pēkšņi uzpeld visādi oponenti, visāds dažādas eiroskepticisma eh, iezīmes, un tad šīs debatas reizēm sasaistās ar tādiem jautājumiem, kas nepat nebūtu nav saistīti ar konkrēto referenta jautājumu vairs. Protams, ir liels gandarījums tajā brīdī, kad izdodas panākt šo apstiprinājumu, jāvārda no tautas eh, kas, kā tas ir bijis īrijas gadījumā daudzreiz. Nu, vienīgā problēma, ko šai kontekstā sasta, saskatu es ar regulāru referendu noturēšanu, ir tas, ka arī iedzīvotāju aktivitāte, jāsaka, lielā mērā ar vien ļoti samazinās. Un tas, jāsaka, ir tāds, nu, jau tāds brīdinājuma eh, signāls tam, ka, un politi, ka politiķiem vajadzētu par to domāt, vajadzētu domāt par to, ka pietrūkst šīs komunikācijas saziņas, aktivitātes no pilsoņu puses. Viņi nesaprot, cik viņiem svarīgi ir šie Eiropas jautājumi. Nu, tie ir tie divi jautājumi, par kuriem gribēju izteikt komentārs. Man nav bail no referendumiem, principā. Es domāju, ka tas ir tāds veiksmīgs vingrinājums un var panākt arī rezultātus, kādus vēlamies panākt. Bet tāpat laikā piekrītu ar man, arī manam bēļu kolēģiem, kas saka, ka, lūk, mums ir jādara kaut kas pozitīvs. Pozitīvs mums, lai arī Nacionālo parlamentu plenārsēdēs tiktu skatīti Eiropas mēroga svarīgi jautājumi jo ja tie netiek debatēti tur, tad kā tad mēs varam gaidīt, ka citi e, sabiedrības iedzīvotāji arī sapratīs, par ko ir runa. Un visbeidzot, vēl viena lieta, kas man šķiet ārkārtīgi sarežģīta iedzīvotājiem, ir tas, ka tiek izmantoti e, kaut kāda e, eiro žargona vārdi, nu, piemēram, šī divpaka un sešpaka. Kas tas tāds? Mēs it kā pieņemam, ka, lūk, sabiedrība zina, kas ir sešpaka un sešpaka, bet viņi divpaka, bet viņi taču nezina. Viņi varbūt domā, ka sešpakti ir sešpaka ar alus, al, al, aliņiem no veikala. Tāpēc es domāju, mums jābūt piesardzīgiem, tad, kad debatējam šos jautājumus, mums jāiet tā, lai to saprotam vārdu, nevis žargons. Nedrīkstam automātiski pieņemt, ka sabiedrība reiz zina, ka sešpaka ir sešu dokumentu pakotne par ekonomisko pārvaldību. Paldies! Jā, saka priekšādātāja Podimats kundze, man ir līdzīga problēma ar vārdu spredā angļu valodā. Ir, procentu likmu starpībām. Priekšādātāji, paldies, Barat kungs. Tieši tā kā Šulc kungs teica, šajā parlamentā mums tiešām uh, ir eh, dažāda veida strateģiskas partnerības ar dažādiem reģionāliem, nacionāliem, parlamentārām struktūrām un televīzijas kanāliem visā Eiropā. Mums ir šāds televīzijas eh, departaments, un mēs tādā veidā vēlamies pietuvināt pilsoņus tam, kas notiek Eiropā, tīpaši šeit Eiropas parlamentā, un tāpēc mēs tiešām nu dienu ar lielu prieku uzlabotu šo sadarbību. Un tad mēs tad redzētu, vai Eiropas komisija varētu mums pievienoties šais centienos. Un ko tā varētu darīt, lai Eiropas pilsoni daudz labāk iepazīstinātu ar diskusijām, kas norisinās Eiropas parlamentā un komisijā. Nu, un tagad vēlos dot vārdu budžeta komitejas priekšsādātājiem, pēc tam nodarbinātības komitejas priekšsādē. Nezinu, kādā secībā vēlties izteikties. Tātad Lamasūra kungs acīm redzot vispirms. Lūdzu, jūs esat budžeta komitejas priekšsādātājs, jums vārds. Um. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daži komentāri, dažas atbildes uz uh, uh, Nacionālo parlamentu pārstāvi teikto. Tātad Betina no uh, CDU no Vācijas. Viņa ir prom? Jau aizgājusi? Ah. Nu, ko lai dara? Es tikai gribētu izteikt divus komentārus, papildināt prezidenta Bareta teikto par referendumiem, bet Inā teica, kādēļ mēs baidamies no referendumiem. Ir skaidrs, ja kanclers Kols 1992. gadā par Māstriktas līgumu būtu rīkojis referendumu, uh, es saku vācu kolēģiem, tad vairākums būtu izteicies pret eiro izveidi Vācijā. Bet uh, nākošajās uh, parlamenta vēlēšanās Kols atkal uh, tika ievēlēts ar lielu atbalstu. Katrā no mūsu valstīm ir savas tradīcijas. Francijā kopš Eh, tā brīža, kad ģenerālis de Gauls eh, aizgāja no uh, amata pēc tam, kad viņš uh, zau, tiek sakāvi vēlēš, uh, referendumā, tad katru šāds referendums ir kā plebiscīts, un tādēļ ir jābūt piesardzīgiem izmantojot tiešo demokrātiju. Deputāti zina, kāda ir uh, reprezentatīvās demokrātijas priekšrocības salīdzinājumā ar tiešo demokrātiju. Abas ir uh, jāizmanto, bet katrā valstī ir savas tradīcijas. Un tagad es gribētu uh, atsaukties uz, uh, atbildēt uz jautājumu, kādēļ tiek palielināts Eiropas Savienības budžets, ja 200 miljārdi piešķīrumu netiek tā kā tā izlietoti. Uh, un uh, arī uh, gribu komentēt Bereta teikto par šo eiro žargonu. Jāsaka, ka šie pārpalikumi ir šķietami pārpalikumi. Kad tiek sāktas jaunas uh, Eiropas Savienības programmas, kohēzijas, uh, Uh, jomā, struktūra jomā un citās jomās, tad uh, paiet pusotras gads, kamēr panāk, uh, tad tiek vienošanās par dažādajiem kritērijiem, programmām un tā tālāk. Līdz ar to ir tāda tehniska nobīde, un šie 200 miljārdi nav politiska problēma, tas ir tīri tehnisks jautājums, un Latvijas pārstāvs, kurš uzstājās, uztraucas par negatīvo uh, ietekmi uh, attiecībā uz uh, kohēzijas fondu piešķīrumu, izmantojot atsaucas pagātnes uh, rādītājus, aprēķinot šo. Un uh, uh Nīderlandes pārstāvis Servās uh, sūdzējās par atklātības trūkumu. Uh, Un es gribētu visiem kolēģiem norādīt, ka Eiropa padome ļaunprātīgi izmanto vāru pretēji līguma garam. Eiropas Savienības līguma garam, diemžēl, Van Rompēja kungs vairs nav zālē un nevar dzirdēt mūsu teikto. Cerams, ka viņām tomēr pateiks, ko mēs šeit runājām. Tātad, kāds ir Eiropas Savienības līgums? Eiropā doma ir atbildīga par Eiropas politikas galveno lielāko mērķu nospraušanu, un to mēs visu atbalstām. Un mēs priecājamies par to, ka tad, kad bija visdziļākā finanšu krīze, parādu krīze, Eiropa padome darbojās, rīkojās, nodzēza ugunsgrēku un rada risinājumus. Bet pēc tam Eiropā doma sāka uzskatīt, ka tā ir tā augstākā varas institūcija un ka tā nu ir panākusi vienošanos, tad tas ir likums visai Eiropas Savienībai. Un tieši šajā brīdī, nākam nedēļ, nākamajā Eiropadomas sanāksmē, mērķis ir izlemt par Eiropas Savienības budžetu 2014. un 2020. gadam. Ja būs panākta vienbalsīga vienošanās, tad viņi vērsīsies pie mums Eiropas parlamentā, pie nacionālajiem parlamentiem, teiks, tas ir tāds um, brīnumains uh, lēmums, brīnumaina vienošanās, un politiski jums ir vienkārši tas jāpieņem un jāratificē un uh, nacionālajie parlamenti teiks, jā, tas ir Eiropas lēmums, un uh, mums Eiropas parlamentam teiks, tas ir tāds brīnums, jūs nedrīkstat šo brīnišķīgo brīnumaino progresu kavēt, un viss. Bet padome turpina tā, kā tas notiek starptautiskā līmenī starp diplomātiem, viss notiek slepeni. Uh, par budžetu, kas ir ļoti vissvarīgākais politiskais jautājums parlamentam. Tas ir demokrātiski jāapspriež, jāizdebatē, lai visi varētu izskaidrot savus argumentus un balsojumus, un lai galu galā tiktu pieņemts lēmums, ko pieņēma tautas vēlēti pārstāvji. Vā, federālajā Vācijā, federālo zemju priekšsēdētāji līdz ar to varētu arī it kā izlēmt par uh, Vācijas budžetu turpmākiem desmit gadiem. Tas tiktu uzskatīts par kaut ko nepie, nepieņemam un konstitucionālā tiesa to tūlīt anulētu. Bet tagad uh, Eiropas Savienības līmenī tendence ir tāda, kas no demokrātiskā viedokļa ir absolūti nepieņemama. Un es saprotu, uh, Uh, ka tas ir nepieņemam Nīderlandes parlamentāriešiem un arī citiem deputātiem. Un es uh, līdz ar to atbalstu uh, prezidenta Bārneta ierosinājumu organizēt šādas sanāksmes un pēc tam domāt, kā īstenot tālāk darbu, kā sekot tam, kā mūsu ieteikumi tiek īstenoti dzīvē, un nākošās sanāksmes sagatavot daudz līdzsvarotākā veidā, iesaistot vienlīdz gan Eiropas parlamentu, gan uh, Nacionālos parlamentus. Tagad vārds Berešas kundzei. Liels paldies! Uh, godātā priekšsēdētājs kundze pateicos deputātiem, kas vēl ir palikuši zālē līdz sanāksmes beigām. Es uh, arī um, saprotu mūsu britu kolēģu vilšanos par to, ka prezidents Barozo, prezidents Van Rompuis un prezidents Šulcs uh, nav varējuši palikt līdz sanāksmes beigām, bet man ir prieks, ka zālē ir Šefčoviča kungs un uh, Podimātas kungs. Tiešām, uh, ņemot vērā visas pūles, kas ir ieliktas šajā šī sanāksmes organizēšanā, mums vajadzētu izdarīt arī secinājums. Mums ir notikušas paralēlas tematiskas sēdes, kur kolēģi varēja uh, paust savu viedokli improvizētā veidā. Mums notika dzīvas, īstas diskusijas. Un eh, jāsaka arī, ka visu triju institūciju prezidenti tika uzaicināti uz sanāksmes noslēguma daļu. Tas arī bija ļoti labi, tas bija tāds pozitīvs signāls, bet būtu bijis nepieciešams, lai šie priekšsā prezidenti paliek līdz sanāksmes beigām un uzklausītu visu diskusiju, mūsu teikto, jo tas, ko mēs sakam, eh, ir eh, viņiem jāsadzird un jāuzklausa. Es vēlējos sirsnīgi pateikties prezidentam Baretam par viņa divām uzrunām jo viņš runāja ļoti skaidri un viņa vēstījums bija ļoti pozitīvs uh, attiecībā uz mūsu darba turpinājumu. Un tas saskanēja ar uh, prezidenta Mārtiņa Šulca vakar, uh, vakariņu laikā teikto ideju, ka mums ir jādomā par tālāku demokrātijas attīstību un katram ir jāpild savs pienākums runājot par plašsaziņas līdzekļu uh, iesaistīšanu un par parlamenta uh, darba atspoguļojumu. Es domāju, ka visi šie ierosinājumi ir ļoti pozitīvi, domājot par nākotni. Un tomēr vēlētos atgriezties šajā noslēguma uzrunā pie specifiskiem aspektiem tam darbam, ko mēs šeit esam uzsākuši. Uh, Šis darbs ir uzsākts jau kopš ilga laika, un tagad mēs pārējām pie citiem jautājumiem. Tātad runa ir par Eiropas semestri un gadskārtējo izaugsmes pārskatu. Mums katru reizi ir jāskatās, kas ir ierakstīts līgumā, par kompetenci Eiro eh, monetārai un ekonomiskai savienībai un kāds ir parlamenta pilnošai sakarā. Un līdz ar to Mēs nevaram teikt, ka šeit ir situācija tieši tāda pati kā ārpolitikā, jo šeit uh, atbildība un pilnvaras ir atšķirīgas, un mēs nevaram šeit īstenot vienkārši paralēlus mehānismus tos uh, nokopējot. Kopā ar Alānu Lamasūru varbūt mēs esam tikai uh, reti vieni no retajiem, kas ir savulāk piedalījušies konventā, kas uh, ir veidojis līguma tekstu. Mēs eh, domājām par daudz līmeņu pārvaldības īstenošanu reālā laikā un domājot par eh, izaugsmes pārskatu, es nedomāju, ka mēs varētu kaut kādu vienotu ziņojumu uzrakstīt pavasara Eiropadomei. Man grūti to iedomāties. Es domāju, ka mums katram ir jādomā, uh, Mums ir notikusi viedokļu apmaiņa, tas ir ļoti e, vērtīgi un apsveicami, un, kā prezidents Bārēts e, norādīja, mums tagad ir jādomā par to, kurp virzīties tālāk nākotnē. Es pārāk ilgi vairs nerunāšu, jo viss galvenais jau šo dienu laikā ir arī pateikts, un gribu teikt, ka balstoties uz uh, šā gada pieredzi, mēs vēl labāk varēsim organizēt mūsu nākamo tikšanos nākamgad. Paldies Berešs kundzei, un tagad vārds Šefčoviču kungam noslēgumu vārtiem. Paldies, priekšsēdētāji. Arī man bija labi un iedrošinoši dzirdēt, protams, tas, ko mēs dzirdējām jau arī pirmdienas vakarā, eh, kad arī jo īrijas priekšsēdētājs arī vadīja sanāksmes sarunas. Manuprāt, šīs dienas tiešām atklāja to, ka ir ļoti svarīgi padziļināt šādu parlamentāro sadarbību un koordināciju. Mēs virzamies uz ciešāku Eiropas integrāciju. Mēs koordinējam arī vairāk savus pasākumus. Mums jāskatās, kā mēs eh, varam nodrošināt arī demokrātisko leģitimitāti un atskaitīšanos par Eiropas Savienības darbībām. Trīs lietas, kuras, manuprāt, skaidri izkristalizēs šodien laikā. Mums ir jānodrošina ciešā koordinācija arī sociālā ziņā un ekonomiskajā konverģencē. Savādāk mēs eh, īstenībā nonākam pretējās nometnēs eh, ciešā konkurencē, apdraudam Eiropas sociālo modeli. Bereškundas priekšlikums par to, kā arī tad Ekofina padomē ir jānodrošina, kā 25% no, procenti no nākotnes novirzītajiem kohezijas līdzekļiem tiek virzīti Eiropas sociālām fondam. Um, tas ir absolūti svarīgi, lai nodrošinātu, ka Eiropieši uzticās demokrātijai. Pieņemt labus lēmumus, nodrošinot ir nepieciešamo finansējumu izglītībai un darbietām. Par neizterētiem līdzekļiem. Manuprāt, jā, jūs zināt, ka vienmēr tā notiek, ka dalībvalstīs arī zinām līdzekļi netiek iztērēti. Vai nu tādēļ, ka tur ir labāki darbības rādītāji, efektīvāki, vai arī tāpēc, ka ir palielināts kāds kārtējs budžets. Un ja reiz ir tas apstiprināts, tad eh, septiņi uh, un 8,9 miljardi, ja paliek pāri. Eh, un tas neatbilst vairs tam, kas tika novirzīts konkrētai dalībvalstī. Un tad mēs, protams, skatāmies, um, kā jautājums to pēdējā brīdī var atrisināt. Nu, bieži vien to nevar tik vienkārši atrisināt, un tāpēc ir jāskatās, kā mēs varam labāk nodrošināt uh, plānošanu un tad arī līdzekļu sadalīšanu. Šis jautājums arī būs vēlreiz aktuāls arī daudzgadu budžetskēmā. Un visbeidzot. Divi lielie principi, kas mums visu laiku arī jāatgādina nākotnē. Pirmkārt, atskaitīšanās par pieņemtiem lēmumiem, lēmumu pieņemšanas uh, līmenī un tā arī tajā līmenī, kur tieši tas darbojas, uh, kur ir vislielākā ietekme konkrētam lēmumam nodrošināt līdz to arī, ka demokrātiskā leģitimitāte atbilst, ja pamato dalību valstu pilnvaru suverenitātes atsevišķas nodošanas eh, Eiropas līmenī. Es domāju, ka šīs idejas jau mēs ļoti labi iesākām risināt arī Dublinā un arī šās trīs dienās, un tad arī risināsim tālāk. Paldies! Much, uh, uh Paldies jums, godātājs uh, uh, padoms, eh, piedošana, komisijas vicepriekšsēdētāji. Godātie kolēģi, es domāju, mēs visi ļoti labi apzināmies. Šīs debats, ko organizējām šī pirmā Eiropas eh, starpparlamentārās nedēļas ietveros par Eiropas semestri un ekonomisko politiku koordināciju, notika ļoti brī, svarīgā laika brīdī. tieši, kad tika publicēts Eiropas komisijas sagatavotais gadskaities izaugsmes ziņojums un īsu brīdi pirms plānotā Eiropas samita. Un kā izskan arī diskusijās, tieši Eiropas semestri ietvaros, ir skaidra atbildība, ka jānosaka politiskās prioritātes. Taču politiskās prioritātes mainās, un tās mainīsies arī nākotnē. Arī izveidot jaunas ekonomiskās pārvaldības līmeņus un formas. Dalībvalsts savstarpēji saistīts visās ekonomikas politikās, arī izveidotās iepriekšās programmas konkrētām valstīm. Tāpat arī noteikti ierobežojumi mm, dalībvalstīm tas skār ļoti smagi daudz. Tāpēc ir jāskatās kādā veidā nacionālās programmas efektīvi tiek īstenots. Šobrīd vienlaikus mēs arī atzīstam, ka demokrātiskais deficīts, kas jau neizbēgam vienalga bija visu laiku aktuāls jautājums Eiropas institūcijām, šobrīd ir kļūst vēl aktuālāks. Mums liekas, tas ir, man liekas, tas ir pat arī samazinājies, eh, kļūst vēl akūtāks eh, Eiropas līmeņa pieņemšanas eh, ziņā. Uh, šobrīd nav īsti skaidrs, kas īsti atbildīgs par atsevišķo lēmumu pieņemšanu un kas uzņems tālāku atbildību. Trīs dienu laikā debatēs mēs pierādījām, ka tas ir mūsu rokās, vēlēto deputātu rokās, gan nacionāla, gan Eiropas līmenī, nacionālā un Eiropas parlamentos arī atrast adekvātus veidus ciešai sadarbībai. Lai arī iznāk problēmas, kas vairs neobligāti ir iekļaujas nacionālās valsts robežās. Galvenie jautājumi, protams, ir jārisina Eiropas semestri ietvaros un tāpat arī jaunā līguma fiskāla kompakta uh, ietveros zināmais 13. pants. Skaidrs šīs trīs dienas pierāda, ka šis Eiropas semestris ir Eiropas Savienības, ir kopienas kopējais projekts, kopējā atbildība, un tādēļ paldies jums arī par jūsu kvalitīvo ieguldījumu mūsu debatēs. Un jau iepriekš saku paldies, ka jūs arī par to visu stāstīsiet savās valstīs saviem vēlētājiem. Tas ir veids, kā mēs arī varam arī uzlabot savu atskaitīšanās spēju arī Eiropas semestri ietvaros. Te daudz vēl uzlabojums lietas, bet es domāju, šis ir bijis viens nozīmīgs solis. Paldies jums visiem! Paldies par klātbūtni, paldies par uh, līdzdalību un kvalitīvo ieguldījumu debatēs. Visiem jauku pēcpusdienu!